jāpanāk šeit daudz labāk miedarbība un sadarbība. Un paldies vēlreiz par iespēju uzstāties. Paldies, Sidonijā. Paldies, Sidonijā. Euh, Mēs uzklausījām izklāstu par uh, mūsu šīs dienas viedokļu mērķi un priekšmetu un arī veicām tādu īsu pārskatu par to, kāda ir, e, kādi ir ierobežojumi Eiropas budžeta politikai. No vienas puses, e, kā to norādīja Tigo Sidonija, un no otras puses ar e, Deloitte pētījumu pašreizējo situāciju attiecībām starp nacionālo budžetu un Eiropas budžetu situāciju, kurā mēs redzam, ka tās ir praktiski divas atsevišķas pasaules. Un līdz e, šim brīdim vienmēr tad, kad mums vajadzēja sasniegt un iztenot kopīgus Eiropas mērķus, tādus mērķus, kas tika iekļauts tajā, ko mēs kādreiz devējam par Lisabonas stratēģiju, bija e, vērojama ļoti tikai vāja koordinācija starp to, kas notika Eh, Eiropas eh, Savienības līmenī un nacionālā līmenī, un 2000. Gada, 2000. Eh, gadā Lisabonā Eiropas valstu valdību vadītāji izlēma noteikt uz 2010. gadu ļoti ambiciozu mērķi padarīt Eiropas ekonomiku par viskonkurētspējīgāko ekonomiku pasaulē ar vairākām prioritātēm visā, kas attiec uz te jaunām tehnoloģijām, inovācijām, izpēti Eh, zināšanu ekonomiku, attīstot eh, apmācību, profesionālo apmācību, augstāko izglītību un tā tālāk. Un īstenojot eh, šos objektīvus, izrādījās, ka par 80% tie attiec uz nacionālajām kompetencijām un tiek finansētas no nacionālajiem budžetiem. Un kā jau mēs redzam no pētījuma šajās četrās valstīs, ko mums ir sagatavojis Deloitte kabinets, nacionālās budžeta politikas nav eh, patiesībā pilnībā ņēmušas vērā Lisabonas mērķus, un tagad desmit gadus vēlāk ambiciozā Lisabonas stratēģija ir piedzīvojusi neveiksmi. Pēc eh, nedēļas vai divām eh, mēs atgriezīsimies pie šī pasākuma, ko mēs devējam Eiropa 2020 ar mērķi izkļūt no krīzes, atvesļot Eiropas ekonomiku un vidējā termiņā piešķirt mobilizējošus faktorus periodam līdz 2020. gadam. Un ja mēs vēlamies, lai šoreiz mēs gūstam panākumus, tad ir jāstrādā atšķirīgi no iepriekšējās reizes. Un secinājums ir tāds, ka citas starpā ir nepieciešams arī, lai parlamenti vairāk sadarbojas Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti. Lūk, un turpinot visu Vārdu es atkal dodu sēžzālei, un starp daudzajām eh, pārstāvētajām valstīm šeit es īpaši gribētu sveikt Bundestāga delegāciju, kura ir ieradusies ļoti lielā skaitā, neparasti lielā skaitā, tā kā mēs eh, turklāt sacījām, ka ne vairāk kā četri no viena parlamenta, bet. Uh, sagadīšanās pēc Bundestāgu šodien Briselē pārstāv vairāki deputāti, kuri piedalās un pārstāvi, kuri piedalās dažādās sanāksmēs, un mums ir šeit seši e, Bundestāva, e, Bundestāga pārstāv Klaus Hāgmans, kurš e, ir vicepriekšsēdētājs komitejā, kas nodarbojas ar Eiropas lietām viņam ir 16.30 jādodas uz citu sanāksmi, un tādējādi, ja Hāgman kungs vai cits bundestāga pārstāvs ņemtu vārdu, tagad es gribētu, lai viņš to darītu tūlīt, lai mēs varētu izmantot pilnībā viņa klātbūtni. Lūk, vicepriekšsēdētāji kungs, jums tiek dots vārds. Jā, siegiedē. Guds, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, paldies par laipnajiem vārdiem, ko jūs veltījāt mūsu delegācijai. Es pārstāvu Vācijas Bundestāga budžeta komiteju, un es gribētu sākt ar jautājumu, kas mūs ļoti nodarbina, un ar to mēs esam jau ilgi nodarbojušies, ar, ar, arī diskutējuši par to ar vicepriekšēdētājas kundzi, proti kādā veidā sadarbību starp dalību valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu organizēt tā, lai izpildvaras darbs tiktu atvieglots un būtu efektīvāks. Mēs vēlamies saņemt priekšlikumus. Katrā ziņā šo diskusiju vajadzētu intensificēt, lai šo iespējamo šo instrumentu varētu labāk izmantot Liels paldies un novēlu jums eh, veiksmīgu sanāksmi! Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Paldies, eh, vicepriekšsēdētāji. Jūs eh, man uzdodat jautājumu, un tā kā jūs samērā drīz dosieties prom, es atbildēšu uzreiz, un tādajādi tas dos iespēju pārējiem runātājiem reaģēt uz manis izteikto tūlīt priekšlikumu. Jautājums, ko jūs uzdodat, ir tā, tāds, kā mēs konkrēti varam veidot kopēju darba metodi, kura dod mums iespēju strādāt regulārāk un efektīvāk nekā īgadējās sanāksmes tādas, kādas mums notiek šodien. Un es vēlētos nākt klajā ar ļoti vienkāršu ideju, kur ir sekojoša. Jūs redzējāt, pirms dažām dienām Eiropas komisija piedāvāja. P hm ka, lai nodrošinātu labāku koordinēšanu nacionālajās budžeta politikās, ikviena valdība iesniedz Briselei savu budžeta priekšprojektu. Šis eh, budžeta priekšprojekts tiek skatīts eh, Finanšu ministru padomē ar eh, komisijas atzinumu, un ja tas tiek uzskatīts par, par Eh, savietojamu, tad eh, valdība saņem zaļo gaismu, lai šo budžeta projektu provizoro iesniegtu apstiprināšanai Nacionālajā parlamentā. Es nezinu, ko jūs domājat par šo procedūru. Es domāju, ka eh, šeit varētu rasties zināms skaits Eh, iebilžu eh, un jau ir izteiktas vairākas kritikas, eh, kritiskas piezīmes. Es pats esmu bijis budžet, budžeta ministrs Francijā un es tik tiešām varu grūti iedomāties, kā Francijas finanšu ministrs, budžeta ministrs varētu pieņemt šādu iepriekšēju kontroli Eiropas Savienības līmenī. Es personiski uzskatu, ka būtu daudz labāk tad, ja parlaments pirmais piedalītos šajā koordinēšanā. Lielākajā daļā mūsu parlamentu mums ir notikušas eh, debates, kuras Francijā mēs saucam par budžeta orientēšanas debatēm, kas ir atšķirīgas no budžeta debatēm un budžeta balsojuma. Mums visiem nav vienāds budžeta gads, diemžēl. Eh, lielākajai daļai budžeta gads eh, atbild eh, civilajam gadam, tātad no 1. janvāra līdz 31. decembrim, un lielākajā daļā gadījumā mums ir budžeta orientācijas debates pavasarī. Tālāk mēs balsojam budžetu rudenī, septembrī, oktobrī. Tā tas ir arī ar Eiropas budžetu. Un mans priekšlikums ir sekojošais. Kāpēc gan mēs nevarētu vienoties? lai organizētu mūsu budžeta orientācijas debates eh, tajā pašā brīdī. Varētu, varam iedomāties, ka debatas notiek divu dienu garumā. Pirmajā dienā mēs tās noturētu kopā un pēc tam nākamajā dienā ik viens savās mājās, savā nacionālajā parlamentā. Un tādējādi pirmajā dienā mēs varētu sacīt, ka mēs organizējam debats starp 28 parlamentiem, 27 nacionālajiem un Eiropas parlamentu. Ik viens paliktu eh, savās mājās, bet mums ir ļoti modernas komunikācijas iespējas, eh, videokonferences iespējas, un mēs kopīgi varētu apspriest mūsu budžeta vadlīnijas. Tas vienkāršais fakts, ka šīs debates uh, tiktu organizētas, būtu ar ļoti nozīmīgām divām vai trim priekšrocībām. Pirmā no tām tas mums uzliktu par pienākumu, balstoties uz tām pašām ekonomiskajām hipotēzēm, apspriest to, ko mēs redzam par izaugsmes līmeni, par naftas cenas, par naftas barilu vērtību, par eiro vērtību. Uh, pašreizējā brīdī ikviena no mūsu valstīm sāk savu ceļu ar atšķirīgu ekonomisku hipotēzi, kas um, apmierina budžeta ministru. Un, lūk, tādā veidā mēs jau varētu sākt balstīties uz identiskas ekonomiskas hipotēzes. Otrakārt, ja mēs šo pasākumu veicam kopā, tad ik viens varētu sacīt, lūk, kā es uzskatu, e, kā ir jāveido mana budžeta politika, kura pak, eh, pakļautos eh, kopējai Eiropas budžeta disciplīnai uz eh, tiem noteikumiem, ko paredz šodien tas, ko mēs saucam par stabilitātes un izaugsmes faktu, kas tiks izvērtēts, pārvērtēts un iespējams aktualizēts, un ir arī kopīgie budžeta disciplīnas noteikumi, kuri paliek spēkā un kur tiks iespējams padarīt stingrāki. Un tādējādi arī ikvienam varbūt būs jānorāda, uh, un jāsaka to, kā viņš ir paredzējis savā budžetā saglabāt eh, tās kopīgās līnijas, kas ir paredzētas nākotnes sagatavošanai, izglītībai, izpētē, inovācijām, par tām politikām, par kurām mēs esam vienojušies Eiropas līmenī, bet kuras var tikt īstenotas un būt efektīvas tikai tad, ja ik viens tās ņem vērā savā budžetā. Šeit Eiropas Savienības budžetā Eh, un arī ik viens savā nacionālajā budžetā. Un tādējādi man šķiet, ka ja mēs eh, padarītu par savu ieradumu sākt mūsu budžeta apspriešanu kopā, tas jau būtu ārkārtīgi nozīmīgi. Tādai, tādā veidā mēs nojauktu tās starp sienas, kuras turpina pastāvēt Eiropā. Tādējādi mēs esam uh, Eh, mēs esam nojaukuši visas robežas un visas kontrolas, bet stikla sienas pastāv un eh, politiskās debatas ir un paliek tīri nacionālas. Pat tajās jomās, kurās mēs esam eh, ieviesuši kopīgas orientācijas starp 27 valdībām šeit Briselē. Un tā, lūk, ja mēs mēģinātu izveidot šāda veida procedūra, šāda veida tikšanos bez jebkāda cita juridiska pienākuma. E, tā būtu viedokļa apmaiņa, apmēram tāda, kāda mums notiek šodien, tad es domāju, ka šī vienkāršā procedūra būtu varējis konkrēti jau veikt pirmo salīdzināšanas vērtējumu tajā pašā laikā, sekojot tam, lai eh, parlamenti, nacionālajie parlamenti ir E, piesaistīti pie budžeta veidošanas, un pēc tam ikviena valdība un Eiropas komisija varētu sagatavot savas lielās vadlīnijas un budžeta provizoros projektus, un pēc tam mēs varētu skatīt atkal, kādā veidā ik viens ir ņēmis vērā tās viedokļa apmaiņas, kas mums ir notikušas. Lūk, tas ir mans vienkāršais konkrētais priekšlikums, ko es vēlos izteikt jums no paša sākuma. Labi, bet tagad mums ir pietiekošies citi runātāji. Ir delegācija no Itālijas, kas ir arī samērā nozīmīga apjomā, kur es sveicu, un e, kurā ir arī senāta pārstāvis Garavaļa, kurš vēlas izteikties. Monsieur le Président. Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, in rappresentanza del. Paldies, priekšsēdētāji. Itālijas senāta vārdā saku jums paldies par iespēju piedalīties šajās debatēs. Es gribētu teikt dažus vārdus par sinerģijas iespējām starp Eiropas parlamenta budžetu un dalību valstu budžetiem. Un vēl mūsu budžeta komitejā arī ir bijusi diskusija par budžetu nākamajam gadam, Eiropas parlamenta budžetu 2011. gadam Es piekrītu Lamasūra kungam tādā ziņā, ka noteikumu Eiropas Savienībā ir ļoti daudz, bet budžeta ziņā, budžeta izlietošanas ziņā ir vēl daudz trūkumu par struktūru fondu iespējām ir vajadzīga labāka koordinācija starp dalību valstu un Eiropas Savienības uh, piešķirtajiem līdzekļiem. Te ir jāpanāk lielāka saskaņa, labāka sadarbība, dalībvalstu loģika uh, pirmkārt paredz interesēties par to, kādu labumu pats var gūt, un otrajā vietā tikai nāk tas tā pievienotā vērtība, ko iegūtu Eiropas Savienība. Uh, Un šeit pietrūkst tāda ilgtermiņa skata. Un nu, kādas sinerģijas veidi tad būtu iespējami? Atvērtā koordinācijas metode ir uh, tāds vājš instruments, jo neuzliek nekādas saistības. Interesants priekšlikums ir par tādām iepriekšējām uh, debatēm un vērtējot ekonomiskos aspektus, tad iespējams, ka tā tiešām būtu ļoti laba. Bet, piemēram, piedāvāt samazināt valsts izdevumus, un tas droši vien nav īstais ceļš, lai panāktu sinerģiju. Resursi tiek koncentrēti tajās vietās un nozarēs, kur ir iespējams arī uh, saņemt Eiropas Savienības finansējumu, un tā arī ir iespējams atrast sinerģiju. Uh, Itālija ir neto maksātājs un, protams, iestājas par to, lai līdzekļi tiktu izlietoti efektīvāk, un mans priekšlikums būtu nākt klajā ar priekšlikumiem, ko varētu arī prezentēt, uh, Itālijas senāta budžeta komitejai par iespējamo sinerģiju. Mums ir bijušas debates par uh, Eiropas Savienības budžetu, un tajās ir parādījies, ka valūtas integrācija uh, ir novedusi pie tā, ka uh, nevienlīdzība ir palielinājusies atšķirības starp valstīm ir palielinājušās. Ir valstis, kurām tirniecības bilance ir pozitīva, bet ir arī tādas, kuras tikai zaudē laika, gaidā un, laika gaitā un izrādās, ka nemaz tik viegli nav izmantot vienu un to pašu valūtu visā Eiropas Savienībā. Ļoti labi būtu palielināt līdzekļu apjomu kohēzijas uzlabošanai un runājot par kredītu, ko saņēma Grieķija. Tas ir tāds kvalitatīvs lēciens, tās ir kvalitatīvas izmaiņas Eiropas Savienības satversmēm. Un jāsaka, ka šie glābšanas pasākumi Grieķijai, tas ir kaut kas vienreizējs, tas ir tāds ārkārtējs gadījums, kur Eiropas Savienībai ir bijusi ļoti nozīmīga loma. Un var prognozēt, ka nākotnē Eiropas Savienības budžets piedzīvos lielas izmaiņas. Es domāju, ka būtu vērts uzklausīt arī dalību valstu parlamentus par jaunām iecerēm. Paldies eh, par šo ļoti interesantu uzstāšanos, un tagad es dodu vārdu Kareškungam no Francijas Nacionālās asamblejas. Eh, paldies priekšsēdētāji, paldies vispirms par šo ļoti noderīgo sanāksmi. Eh, un ļoti nozīmīgo šajā krīzes smagās krīzes situācijā un ir ļoti nozīmīgi lēmumi tuvāko mēnešu laikā jāpieņem Eiropas Savienībai. Es arī vēlētos jums pateikties uh, par to, ka jūs nākt klāt ar konkrētiem priekšlikumiem, kas nebūtu nav viegli. Un ar jūsu, jūsu starpniecību mums ir iespēja reaģēt uz jūsu sacīto. Es atbalstu jūsu atzinumu. Jūsu viedokli, manuprāt, ir divas prasības, e, kuras vajadzētu mēģināt piemērot tik vienai Eiropas valstī. Pirmā no tām ir e, virzīties uz e, publisko finanšu atveseļošanu, tas ir pilnīgi noteikti jādara un tas ir imperatīvs. Un otrais punkts, kas ir ļoti būtisks, ir patur, uzturēt izaugsmi un ņemot vērā to, kā varētu būt kādas sankcijas tā vai citai valstī un ir deficīts, bet Eiropā ir daudz vājāks izaugsmas perspektīvas un tās jau ir kļuvusi par nozīmīgu problēmu. Apvienot abus šos mērķus um, ir ārkārtīgi grūti, jo līdz šim E, tie nav tikuši apvienoti apmierinošā veidā. Konkrēti runājot par ekonomiku konverģenci Eiropas līmenī, tāda nav notikusi. Un vajadzēs mēģināt domāt un izdomāt jaunus e, rīkus, kas būtu mūsu rīcībā. Tāpat arī es e, atbalstu jūsu analīzi attiecībā uz Eiropas budžetu. Ir nepieciešama spēcīga intervences kapacitāte Eiropai, ja mēs vēlamies atbalstīt un uzturēt šo izaugsmi Eiropas līmenī. Jūs eh, eh, arī eh, norādījāt to, ka būtu nepieciešama paša savu fiskalitāte. Tālāk runājot par koordināciju. Arī šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Mēs redzam, ka budžeta koordinācijas nesamība vairs eh, nav pieļaujama šodien un ir jādomā par šādas koordinācijas izveidošanu, ņemot vērā arī to, ka ir jāizdara secinājumi par to, kas ir noticis pēdējo gadu laikā, un arī jāatzīst, ka šī koordinācija nebija operatīva līdz šim brīdim. Runājot par komisijas priekšlikumiem, manuprāt, tie nevienmēr ir labi saprasti, kā varbūt tāpēc, ka tie daļai, tāpēc, ka tie nevienmēr ir tikuši labi, pietiekami labi skaidroti, un pēdējais komisijas priekšlikums manā valstī tika slikti uzņemts, vairāk to uzskatīja par uh, Eh, nacionālās suverenitātes aizskāru. Man personīgi tas šokēja. Un ir jādomā vairāk par šo mm, darba koordināciju, un tieši tāpēc es arī jūsu priekšlikumu uzskatu par e, apsveicamu, neatkarīgi no tā, kādu darbības veidu mēs izvēlamies. Nacionālajiem parlamentiem ir jābūt vairāk piesiest, piesaistītiem. Tas ir nosacījums, bez kura darboties nav iespējams. Un arī jau Eh, tas fakts, ka katru gadu notiek starp, notiek starp parlamentu konference, manuprāt, ir apsveicami, un tas dod iespēju risināt ļoti daudzus eh, jautājumus, arī to negatīvo attieksmi, kāda tika pausta manā valstī pret šo komisijas priekšlikumu. Un es katrā ziņā domāju, pat, eh, ja es nepastāv, nepārstāvu Francijas parlamentāriešus, tomēr eh, domāju, ka eh, šie parlamentārieši izturētos pret šo priekšlikumu saprātīgi. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Kamēr mūsu vācu draugi ir klāt, es gribētu izteikt dažas piezīmes. Tikko uzstājās eh, trīs parlamentu pārstāvji - Vācijas, Itālijas un Francijas, kuri, kuras ir trīs eirozonas un kontinentālās Eiropas vislielākās ekonomikas. Šīs trīs valstis atrodas ļoti atšķirīgā situācijā atsevišķos aspektos, konkrēti runājot par konkurētspēju. Un ārējā bilance ziņā un budžeta situācijas ziņā, bet Visas šīs e, trīs valstis ir ar kopīgu simptomu. Tā ir ļoti vāja izaugsme. Visas šīs trīs valstis, trīs vislielākās eirozonas ekonomikas, laks, kuras vāk sev līdzi visu pārējo eirozonu, e, mūs visus ir e, skārusi šīs slimības pirmajos septiņos šī gadsimta gados, vēl pirms krīze iesākās, šie septiņi gadi bija ar vislielāko labklājību visā cilvēces vēsturē. Āzija sasniedz 7, 8, 10% izaugsmas gadā. Latīņa Amerikas 6, eh, 7, Āfrika 5, Šogad, izējot no krīzes, Āfrikas izaugsmas tēmas ir 5%. Un e, tri, visas šīs trīs valstis septiņu gadu laikā pirms krīzes bija ar vidēji vienu procentu. Un tā ir kopīga mūsu slimība, kura ir jārastē. Un tomēr e, visām šīm trim valstīm bija atšķirīgas stratēģijas. Un mēs saprotam, mūsu vācu draugu situāciju, jo tad, kad mēs salīdzinām Vāciju un Franciju, vienā un tajā pašā periodā vācieši izlēma pielikt pūliņus, eh, franči nē. Bet eh, desmit gadus vēlāk Vācieši nesaņēma pietiekami lielu atlīdzību par saviem pūliņiem, Vācija kļuva par viskonkurēt spējīgāko e, eh, valsti pasaulē, par pirmo pasaules eksportētāju līdz ar Ķīnu, bet Vācijas bagātība, e, Vācijas IKP pieaug ļoti, ļoti lēni pirktspēja pieaug lēni, bezdarbs nemazinās un izaugsmes potenciāls uz tuvākajiem desmit gadiem pat, ja krīze beigsies, tad pēc ekonomista aprēķiniem paliek ap vienu procentu. Francija nav pielikusi tādus pašus pūliņus, tā ir zaudējusi savu konkurētspēju, bet arī nonākusi pie uh, pie šāda neliela e, izaugsmes līmeņa. Es nerunāšu par, un ne, par Itālijas e, Itālijas e, programmām, bet tās pieauguma temps bija tuvs nulei šo septiņu gadu laikā. Un tādējādi mēs saskaramies ar ļoti nozīmīgu izaucinājumu, jo kamēr mēs ne, atgūsim izaugsmes ritmu, kas ir 2,53% gadā vairāku gadu garumā, mēs vairāk nevarēs, mēs nevarēsim atjaunot val, publisko finansējumu, mēs nevarēsim finansēt savu pensiju sistēmu, mēs nevarēsim finansēt mūsu rītdienas konkurētspēju. Un tāpēc mums tik tiešām ir viedokļiem un uzskatiem jāapmainās, un mums ir jādomā par to, kāda tad ir pareizā ekonomika, kāds tad ir pareizais sajaukums politikai un finansēju un pilnīgi dabiski ar monetāro politiku, un mums tāpat ir arī politiskie vienādojumi, kas ir jāatrod mūsu vidū, jo eh, īstenot eh, inovatīvas politikas eh, šajos apstākļos ir ļoti sarežģīts, tāpēc ir ļoti būtiski šīs kopīgas slimības etapā. Mums ir nepieciešams eh, efektīvi apmainīties ar viedokļiem un iedvesmoties no tā, ko ir sasnieguši mūsu Eiropas Savienības partneri, kuri ir guvuši labākus panākumus nekā mēs. Lūk, tās bija dažas tīri personiskas piezīmes, un tagad pēc trim nacionālo parlamentu pārstāvjiem es došu vienu vārdu vienam nozīmīgam Eiropas parlamentu pārstāvim, Salvadoram Garrigam, kurš pārstāv kontinentālās Eiropas ceturto lielāko ekonomiku, kas ir Spānija. Salvador, tev vārds kāda atbildība priekšsēdētājiem. Katrā ziņā es vēlētos runāt Spānijas deputātu vārdā, kuri nevarēja būt šodien šajā sanāksmē tieši budžeta samazinājuma dēļ, kas, eh, kur ir aizvien vien, eh, lielāk šie samazinājumi. Un mums ir E, jāpauž kopīga pozīcija ar deputātu kongresa pārstāvi. Es varu pilnīgi piekrist e, priekš, e, priekšsēdētāja Lama Sūra viedoklim par debatēm. It īpaši tāpēc, ka būtu ļoti nozīmīgi tam, lai Nacionālo parlamentu pārstāvji saprastu to, cik dziļas ir pretrunas starp kopienas mērķiem un kopienas līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu sasniegt šos mērķus, kuri ir bijuši no otras puses ehm, nolīgti Eiropa padomes un padomes sanāksmēs un pēc tam skaidroti Nacionālo parlamentu deputātiem. Uh, no premjerministra puses pēc tam, kad šīs Eiropadomas ir notikušas. Un uh, Eh, nacionālajos parlamentos ir šī apņemšanās eh, pieņemta, bet nekad nav izskaidrots līdz galam, kādi tad ir līdzekļi, ko piedāvā kopienas eh, institūcijas un struktūras, lai varētu to visu īstenot. Es to stāstu, tāpēc, ka pats esmu bijis deputāts deputātu kongresā un, kā jau sacīja Itālijas kolēģis, ļoti bieži mēs uzdevam šo jautājumu, kā nacionālie deputāti, cik tad mums Eh, cik mums izmaksā šie eh, Eiropas, eh, šīs Eiropas apņemšanās un nevis, ko mums šīs apņemšanās piedāvā. Un runājot par šīm debatēm starp nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu, tas būtu, tā būtu lieliski iespēja skaidrot prioritātes un skaidrot situāciju, un tajā pašā laikā mēs varētu skaidrot padomēji un skaidro deputātiem, kāpēc ļoti bieži provizārā budžeta projekta gadījumā mums ir jārunā par eh, fleksibilitātes instrumentu un arī gribu norādīt, cik ļoti bieži mums ir jāizcīna eh, sīva cīņa ar padomu, lai mēs izcinātu pieaugumu eh, fleksibilitātes instrumentam, kāpēc mums ir nepieciešama mums eh, daudz vairāk līdzekļu solidaritātes instrumentam, bet papildus visam tam, kas ir budžeta tehnika ikdienā Eiropas parlamentā. Mums ir nepieciešams, lai nacionālajie parlamenti eh, saprastu un mūs atbalstītu, jo pēc tam visi mūsu resursi, kā jau to norāda, uh, Lamasūrkungs ir vienkārša cesija no nacionālajām finanšu ministrijām, kuras kontrolē nacionālajie deputāti un nevis Eiropas deputāti, bet eh, vēl jau vairāk, tāpēc mums ir nepieciešams šis koordinācijas darbs ar nacionālajiem parlamentiem, tāpēc, ka nacionālo budžetu skatīšana no kopienas institūcija puses, kas būs uh, ļoti konfliktīvs tēmats. Tam ir jēga tikai tāds, ja šis pie, kolēģi Lamasūra piedāvātais mehānisms tiek pieņemts, ja tik tiešām notiek iepriekšējais debats, lai mēs varētu redzēt, cik lielā mērā nacionālie budžeta mērķi ir savietojami ar lielajām vadlīnijām, kuras tiek pieņemtas Briselē. Un ja šādas eh, nepārtrauktas komunikācijas nepastāv starp Eiropas un nacionālajiem parlamentiem, tad vienīgais, kas varēs rasties, būs rezistence, pretestība un nacionālo eh, parlamenti eh, padarīs pār praktiski neiespējumu šādu budžetu ko koordinēšanu. Un tāpēc es domāju, ka mums ka mēs varētu vienoties par šādu Lamasūru kungu piedāvātu domu. Paldies, Salvador, turpina priekšsēdētājs, un tagad mūsu vidū ir budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Polijas parlamentā Kazimirs Splēna, kuram es dodu tagad vārdu. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, gribētu jums tiešām pateikties par šīs sēdes organizēšanu, jo es domāju, ka mm, problēmas, kas ir saistītas ar budžetu koordinēšanu un izēju no finanšu krīzes, ir viens no svarīgākajiem uh, jautājumiem, kas mums ir jāskata nacionālajos parlamentos, un man ir liels prieks, ka Eiropas parlaments tik ļoti iesaistās šajā jautājumā. Polijā mēs arī šobrīd debatējam par visiem šiem jautājumiem, jo īpaši tāpēc, ka mēs esam spējuši šo krīzi pārciest ar varbūt mazāk problēmu nekā citas dalība valsts, bet mēs zinām, ka problēmas uh, var skart mūs visus, tā skaitā arī Poliju, un nākotnē mūs arī var skart problēmas. Tāpēc mūs tiešām interesē visas šīs idejas par to, kā varētu profilaktiski vērsties pret problēmām. Un jebkādi pasākumi, e, lai novērstu finanšu krīzi un budžeta disciplīnas jautājumu, mums tāpēc ir ļoti svarīgi. Valstis, kurām nav nekādas budžeta disciplīnas, tās varētu tad uh, sodīt ar, ar kaut kādām sankcijām vai no Eiropas līmenī vai arī starptautiskā līmenī, bet ja ir kaut kādas sankcijas, tad mēs gribētu, lai sankcijas būtu taisnīgas, jo nesen Eiropas komisija, piemēram, minēja par uh, kaut ko par maksājumu pārtraukšanu no struktūra fondiem un no kohēzijas fonda. Un es domāju, ka šādas sankcijas nebūtu pieņemamas, jo praksē tās uh, skartu tikai nabadzīgākās dalība valstis. Un es domāju, ka šajā jomā mums būtu jāroda citi mehānismi. Mēs neesam pret sankcijām. Uh, bet sankcijām būtu jāskar visas eh, dalībvalstis, neskatoties uz to, kādus Eiropas līdzekļus tās izmanto. 2020. gada stratēģija mūs arī interesē, jo īpaši kā uzlabot Eiropas konkurētspēju, un šeit, protams, pētniecība un attīstība ir uh, jautājums, kas mūsuprāt būtu jāpaceļ prioritāšu galvgalī. Un tas ir pareizais rīcības veids, bet mums vajadzētu atcerēties arī to, ka praksē un ilgtermiņā tas varētu nozīmēt, ka dažas dalībvalstis vai daži reģioni Eiropas Savienībā attīstīsies ātrāk, un tie, kuri atpaliks, tie tad atpaliks. Un es domāju, ka mums vajadzētu raudzēties ne tikai uz uh, to, kur atrodas svarīgi pētniecības centri, bet mums uh, vajadzētu arī nodrošināt reģionālo geogrāfisko sadalījumu tā, lai pētniecība un attīstība uh, būtu izplatīta visās Eiropas Savienības daļās nacionālo budžetu kontra, koordināciju un arī saskaņošana ar Eiropas budžetu ir ļoti būtiska. Priekšstādātājs jau vērsa mūsu uzmanību uz dažiem problēmas aspektiem. Es domāju, ka tās jomas, kuras varētu budžetā koordinēt, un arī investīciju ziņā koordinēt. Tur ir vesela virkni jomu, piemēram, Polijā un citur Eiropas Savienībā mūs skar plūdi. Un es domāju, ka budžeta programmās mums vajadzētu arī koordinēt zināmas investīcijas vidas aizsardzības jomā vai dabas katastrofu novēršanas jomā Tie varētu būt pārobežu un Eiropas eh, investīciju projekti, tātad, lai investīcijas, kas tiek veiktas vienā valstī, netiktu dublētas vai atkārtotas citā valstī. Ideja ir, ir tāda, ka mēs varētu pēc iespējas efektīvāk darbību veidot. Līdzīgi tas varētu būt transporta infrastruktūras jomā vai enerģētikas jomā, energodrošības jautājums Eiropas līmenī. Budžeta koordinācija, protams, ir svarīgs jautājums, bet mums jāatceras arī tas, ka subsidaritātes principa Uh, aspektā Eiropas Savienība neaizstāja nacionālās iestādes un to darbības. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt papildinošam elementam un atbalstīt nacionālās darbības, lai mēs varētu stiprināt mūsu budžetus un mūsu ekonomikas. Tātad cerams, ka mēs nākotnē tiksimies, lai konkrēti risinātu jautājumus par budžeta politikas koordināciju Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Es izmantoju iespēju lai sacītu, ka mūs visus iespaidoja polijas e, sniegums 2009. gadā, jo tā bija vienīgā Eiropas Savienības valsts, kura bija paturējis pozitīvu pieaugumu. Un mēs, protams, būtu gribējuši, un mēs ceram, ka mēs varēsim e, jūsu piemēru pārņemt šogad. Tālāk vēl viena valsts, kurai izaugsmes modelis saskars ar grūtībām, ir Zviedrija, un es gribētu dot vārdu Joranam Fermam, Eiropas parlamenta deputātam no sociāldemokrātu grupas. Jā, paldies, un tā kā es neesmu Zviedrijas pārstāvis, jo īpaši tāpēc, ka mūsu politiskā grupa Zviedrijā ir opozīcijā, cerams, ka ne uz ilgu laiku, un tomēr. Paldies priekšsēdētāji, un ka Ir bijis ļoti interesanti šeit uzklausīt eh, kolēģi teikto. Manuprāt, mums vajadzētu um, pievērsties šai izdevībai, ko um, varētu būt radījusi šī krīze. Nezaudēsim šo te iespēju, jo krīzē bieži vien ir iespēja rast jaunus risinājumus, un vajadzētu arī šo krīzi izmantot. Krīze jau ir izraisījusi jaunas debatas par Eiropas budžetu, tas ir skaidrs. Šeit ir eh, dažas interesantākas perspektīvas, eh, cits varbūt tādas skarbākas. Finanšu ministrs un apvienotās karalistes eh, draudēja uzlikt veto visam Eiropas budžetam. Jā, protams, situācija ir mainījusies, tas ir acīm redzami. Un uh, citreiz Eiropas parlaments varbūt uh, prasīt palielināt budžetu, uzliktu uh, Eh, nodokļu pilnvaras Eiropas Savienībai, bet šoreiz, es domāju, tā nenotiks. Arī šīs debats ir mainījušies mūsu institūcijā. Sociāldemokrātu grupā Eiropas parlamentā mēs esam sākuši iekšēji strādāt pie Eiropas budžeta reformas politikas dokumenta, un tas ir arī izraisījis interesants eh, debats mūsu nacionālajās delegācijās. Problēma, protams, ir tāda, ka krīzē uh, Mēs, mums ir tendence, ka mums ir vajadzīga Eiropas Savienība un Eiropas sadarbība vairāk nekā iepriekš - izaugsmai, darba vietu radīšanai, infrastruktūrai, pētniecībai, finanšu stabilitātes pasākumiem un tā tālāk. Un mums ir vajadzīga Eiropas sadarbība vairāk arī tāpēc, ka sabiedrība ir attīstējusies zināmā virzienā tieši globalizācijas, klimata pārmaiņu dēļ un arī citu iemeslu dēļ tas ir vajadzīgs. Tātad Par spīti finanšu ierobežojumiem dalībvalstis eh, aizvien vairāk un vairāk uzdevums dod Eiropas Savienībai, vairāk uzdevums, bet netiek palielināt resursi. Un, protams, ja jūs paraugāties uz uzdevumiem, kopēja drošība un sārējā politika, klimata pārmaiņu politika, migrācija un uh, iekšlietas, tās ir dārgas lietas. Un visbeidzot, tas eh, vairs nav vairs savienojams. Jūs vienmēr varat teikt, ka ja ir jaunas svarīgas prioritātes, tad varbūt varam atteikties no vecajām, bet problēma ir tāda, ka ja kāda dalībvalsts to saka un, piemēram, piedāvā atcelt kopējo lauksainiecības politiku, vienmēr ir kāda cita dalībvalsts, kur saka nē. Un ja kāda dalībvalsts saka, uh, Eh, samazināsim finansējumu kohēzijas politikai, jo dalība valstis kļūst bagātāks un bagātāks, un tām vairs nav vajadzīga kohēzijas politika, bet no otras puses mēs eh, turpinām paplašināšanos, un tur nāk klāt nabadzīgāks dalība valsts, tātad šeit arī nav nekāda viegla risinājuma. Tātad, ko mēs darām? Pat ja mēs esam atšķirīgās eh, politiskās grupās, mēs tomēr atbalstām mūsu priekšsēdētāju viedokli. Mūsu sociālistu budžeta reformas dokumentā mēs sakām, ka mums ir jā, jādara vairākas lietas. Mums ir jāveicina eh, izdevumu kvalifi, kvalitāte, mums ir efektīvāk jātērē, mums ir jāsaņem vairāk, tērējot mazāk. Un tas ir ļoti svarīgi, un tam mums ir tiešām aktīvi jāpievēršas. Mums ir jāpievēršas vairāk arī uh, savstarpējai papildināmībai. Uh, starp mūsu budžetiem. Mums ir jākoordinē mūsu darbība, jāpievēršas politikām, kurās Eiropas pievienotā vērtība ir būtiskāka. Tas ir uh, skaidri redzams pētniecības un attīstības jomā, pārobežu energo investīciju jomā un citās lietās. Pievērsīsimies vairāk šīm lietām. Pievērsīsimies vairāk arī uh, um, rodot nacionālus ietaupījumus, uh, veidojot Eiropas koordināciju. Ja mēs uh, dibinām Eiropas aģentūru kādā jomā, tad uh, nacionālajās administrācijās uh, būtu jāsamazinās darba apjomam, bet tas reti tā notiek. Jo īpaši jums, kā nacionālajiem parlamentāriešiem, būtu vairāk jāapzinās, uh, ka vajadzētu rast ietaupījumus nacionālā līmenī, tāpēc, ka šī darbība tiek pārcelt Eiropas līmenī. Uh, Mums ir arī jāmeklē vairāk iespējas uh, līdzfinansējumam, piemēram, privātu publiskās partnerības un uh, investīcijas no Eiropas Savienības izmantot varētu arī radošāk. Protams, vajadzētu apspriest arī jaunu ieņēmumu veidus, uh, zaļie un finanšu nodokļi šeit varētu būt risinājums, bet, protams, tā ir jābūt vienošanās veidā starp dalībvalstīm. Mēs nevaram pilnībā atlikt, eh, tad mēs nevaram pieņemt, ka būtu nodokļu. Tātad mēs nevaram atlikt pilnībā maļa, malā iespēju ievākt nodokļus Eiropas līmenī. Protams, šeit vēl nav vienošanās, bet eh, te ir lietas, ko var darīt. Bet kas, manis, kas mūs satrauc nedaudz, ir tas, ka dalībvalstis šķiet nevēlas maksāt par tiem jaunajiem uzdevumiem, kas ir deleģēti Eiropas līmenim. Uh, Tās nevēlas maksāt caur Eiropas budžetu, bet tās ir gatavas maksāt caur citiem mehānismiem, piemēram, īpašais mehānisms klimata pārmaiņām vai finanšu krīzei. Speha, speciālie mehānismi uh, attīstības palīdzībai un tā tālāk. Un rezultāts ir tāds, ka samazinās caurskatāmība. Nav iespējams uh, tādas vispārējas prioritātes noteikt mazāka demokrātiskā atskaitīšanās iespēja, un tā tiešām ir problēma, kas mums būs jārisina. Tas mūs satrauc. Tātad varbūt mūsu priekšsēdētāja ideja šeit eh, regulārāk satikties eh, starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem tādā organizētākā veidā, varbūt tas arī būtu veids, kā risināt šo problēmu. Paldies! Oui, merci, Göran. Je... Eh, paldies, Goran. Un es atļaušos ilustrēt eh, tikko Horana Ferma sacīto. Saskaroties ar steidzamības situāciju, mūsu valdības pieņem zinām skaitu lēmumu, kurus ļoti bieži mēs eh, atbalstām vienu un otru, bet tādos apstākļos, kas nav pakļaut nekādai parlamentārai kontrolei. Un eh, šeit mēs nevaram uh, atbalstīt un apstiprināt procedūru. Mēs varam vienoties par piekristām, ka pēc būtības, kā, kā parlamentārieši, ko ievērojuši pilsoņi, ievēlējuši ir pilsoņi, lai, lai ievērotu eh, Eiropas, eh, Eiropas likumdošanu. Es gribu nosaukt šādus piemērus. Piemēram, eh, vienu piemēru izdevumu un otru ieņēmumu pusē. Izdevumu pusē. Janvāra Eiropadome runājot par cīņu pret klimatu pārmaiņām un par Kopenhāgenes konferences izgāšanos Eiropadome pieņēma lēmumu īstenot priekšlikumu, ar kuru Eiropas Savienība nāca klājā pirms Kopenhāgenes Eh, ar tādu hipotēzi, ka ja Kopenhāgen gūtu panākums eh, un kas, kuras, kuru būtību būtu palīdzēt attīstības valstīm ar finansējumu 2,5 miljārdu eiro apjomā. Un Eiropā doma izlēma, un mēs uzzinājām no preses paziņojuma, ka Eiropā doma savā viedumā ir 2010. gadā sākot ar 2010. gadu piešķirta attīstības valstīm 2,5 miljārdu dolāru, lai tās samazinātu siltumnīca e, efektu izraisošo gāzu e, apjomu, kas būtu 2,5 miljardi 2010. gadā, tāpat 11. un vēlāk pieaugtu. Kad mēs to uzzinājām, mēs bijām uh, Eh, bez valodas. Un tad, kad es sāku uzdot jautājumus, man sacīja, nē, tas uz jums neatiecas. Tā nav Eiropas budžeta nauda. Tas eh, attiecas uz nacionālajiem budžetiem. Mēs vienojāmies starp valdībām, lai sadalītu šo summu savā starpā pēc eh, mūsu pašu izlēmta sadalījuma vien, vienādības, kas šis sadalījums lielām lielos vilcienos atbilstu katras valsts IKP. Un lūk, tas ir viens piemērs lēmumam, kuru pieņem mūsu vadītāji Briselē, kas pilnībā nepakļaujas nekādai parlamentārai kontrolei, Eiropas parlamenta kontrolei, un es domāju arī, ka e, nepakļaujas nekādu nacionālo parlamentu kontrolei, vai vismaz vislabākajā ziņā Labākajā gadījumā katrs nacionālais eh, parlaments būs apstiprinājis nelielo nacionālo daļu, kas eh, tiek ieskaitīta šajā politikā kopumā, bet lai lemtu par šo politiku kopumā, svarīgi ir eh, nevis Eh, lem, eh, lemt par to, cik dos Slovenija vai Francija, bet par to, kā šī politika darbosies kopumā. Lūk, izdevums, kas ir ļoti eh, ievērojams, ļoti nozīmīga summa, kas netiek pakļaut parlamentārai kontrolē, ne Brisels, ne Nacionālo parlamentu kontrolē. Tālāk vēl viens piemērs Mēs esam 21 vai 22 valstis no 27, kas ir nosūtījušas militāros formējumus uz Afganistānu. Un nevienam parlamentam nav īstenas parlamentāras politikas, eh, politiskas kontrolas tam, kā, eh, kā tiek īstenota šī darbības Afganistānā. Katrs autorizē savu militārā kontingentu darbības. Tas attiec uz izdevumiem, tālāk ieņēmumu. Mēs visi ar atvieglojumu uzzinājām, ka 9. maijā mūsu valdības ir vienojušās par finanšu glābšanas plānu, īstenojot eh, finanšu rezervi ar kopīgo aizņēmumu uh, kapacitāti 750 miljārdu eiro aizņēmumu kapacitāti, sadalīt, sadalot to nacionālais kapacitātēs 440 miljārdi, tālāk 60 miljārdi šeit bija paredzēti no Eiropas Savienības. Un lasot līgumu, mēs aptvēram, ka līgums deva iespēju aizņemties Eiropas Savienībai. Eiropas komisija varēs aizņemties, ja tāda nepieciešamība ir 60 miljārdus eiro, lai palīdzētu valstī, kura ir nonākos ārkārtas grūtībās. Šie 60 miljārdi eiro nekur neparādīsies nevienā budžetā. Tie neparādīsies Eiropas budžetā, ne arī jūsu nacionālajos budžetos jums būs daļa tiem 440 miljardiem, kas attiecas uz jūsu valsti. Un juridiskā forma, kuru atrada Eiropadome, lai varētu īstenot šo aizņemšanās kapacitāti un varētu aizņemties 60 miljardus eiro, svītro jebkāda veida parlamentāru kontroli. Tas nav pieņemams. Un tas ir vēl viens iemesls, lai mēs darbotos kopā un lai mēs sekotu tam, lai budžeta koordinācija dotu iespēju vienlaicīgi gan nodrošināt to, ka pastāv šis papildinošais raksturs lēmumiem, kuri tiek pieņemti. Um, saistībā ar nacionālajiem un Eiropas Savienības budžetu, un arī, lai varētu nodrošināt patiesu parlamentāro demokrātisku kontroli ar publiskām debatēm, balsojumiem, eh, pre, eh, publiskai apspriešanai, publiskai prezentācijai izmantojot masu mēdīs, un kuri, ja mēs tā varam teikt, eh, steidzamības situācijas, tiektu īstenoti ar neskaidru un neapmierinošu procedūru starpniecību. Un tagad es dodu vārdu Duviljo kungam, kurš pārstāv Itālijas deputātu, eh, deputātus un budžeta komisiju. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribu teikt paldies Lamasūrkungam par šīs dienas tikšanās organizāciju. Es esmu ieradies Briselē un jau apmeklējis vairākas citas sanāksmes. Esmu pārliecināts, ka sinerģijai ir jābūt lielākai starp EP un dalībvalstu budžetiem. Sevišķi tas ir svarīgi, lai nodrošinātu izaugsmi par subsidiaritātes principu arī tik runāts, un es sapratu, ka ir jāizvairās no tā, lai dalībvalstu, lai Eiropas Savienības līmenī netiktu darīts tas, ar ko ļoti labi var tikt galā pašas dalībvalstis, bet vajadzētu arī ievērot šo principu pretējā virzienā. Tātad, uh, Eiropas Savienībai ir jādara tas, ko dalība valstis pašas nevar tik labi paveikt, un tā nav tikai un vienīgi vārdu spēle. Mēs redzam visā pasaulē, ka ir nepieciešama politika, kas veicina izaugsmi, un eh, tāda sekmīga politika ir iespējama tikai pārnacionālā līmenī. Un Lamasūrkungs, jūs pareizi teicāt, ka atsevišķās dalību valstis, varbūt arī stiprākās dalību valstis, arī Itālija, kas nebūtu nav tik vārga, šīm valstīm nav izdevies panākt tādu izaugsmi, ko varētu pielīdzināt citu, citu sektoru izaugsmē vai citu reģionu izaugsmē. Uh, un varbūt mēs varētu no tā mācīties, ka, ja mēs negribam zaudēt cerību, varbūt atstāt glābšanu pašas līcē rokās, lai lielās bagātās valstis pašas rūpējas par to, kā tās sevi varētu izvilkt no purva. Manuprāt, tas ir viens no iemesliem vai viena no idejām, Uh, ar ko varētu sākt, domājot par to, ko var darīt Eiropas Savienība. Protams, ka pat pastāv atšķirības starp dalību valstīm, bet mērķis ir jāpanāk, sinerģijai ir jābūt labākai, ir jānodrošina lielāka izaugsme un jāņem vērā arī dalību valstu budžetu vajadzības, publiskā finansējuma vajadzības. Bet, ja mēs pārāk ieslīgsim pilnīgi visās detaļās un niansēs, tad varam nogulēt pacienta glābšanu tā, ka viņš varētu arī nomirt. No tā gan vajadzētu izvairīties. Un tā tad Šis fakts ir jāņem vērā. Ar krīzi ir jātiek galā, krīze jāpārvar, un Grieķijas pieredzi vajadzētu uztvert kā brīdinājumu, kā pieredzi, ko nevajadzētu atkārtot. Ja mēs apskatām pētījumu rezultātus un tā izlasām budžeta projektu, tad ir skaidri redzams, ka Eiropas Savienības budžeta atbilde uz krīzi bija diezgan pieticīga un diezgan maz jūtama. Protams, ka tas ir saistīts ar finanšu perspektīvu. Karavaļies kungs arī runāja iepriekš par Grieķiju. Uh, Un šeit tika īstenoti pasākumi, ko veica dalība valsts. Tas bija ārpus Eiropas Savienības budžeta. Un tas nav tikai tāds aspekts, kas attiecās uz grāmatvedību vai rēķinvedību. Mēs parādījām, ka Eiropas Savienība krīzes gadījumā nerīkojas pārliecinoši. Un līdz ar to parādās nākamais jautājums kas mūs nodarbina jau ilgāku laiku, par to runāja arī Lamasūrkungs un citi, vai Eiropas Savienībai pietrūkst līdzekļu pašai savu noteikto mērķu īstenošanai, ir taču virkne lietu, ko var izdarīt tikai pārnacionālā, supranacionālā līmenī. Eiropas Savienībai ir instrumenti, arī finanšu instrumenti, lai risinātu globālos jautājumus un ņemtu vērā iedzīvotāju pilsoņu intereses. Jo cilvēkiem tiek piedāvātas konkrētas iespējas, proti arī demokrātiskā veidā kontrolēt lēmumus, kas tiek pieņemti gan Eiropas Savienībā, gan Eiropas tās dalību valstīs. Lai panāktu labāku sinerģiju starp ES budžetu un dalību valstu budžetiem, varētu būt daļa no atbildes vai daļa no tā, kā reaģēt uz jaunajiem uzdevumiem. Un ir svarīgi, lai būtu skaidrība par kvalifikācijas, klasifikācijas kritērijiem, ko izmanto Eiropas Savienības budžetā un dalību valstu budžetā. Tiem ir jābūt salīdzināmiem, varbūt pat vienādiem, lai redzētu, kur ir tiešie izdevumi, par ko nauda tiek tērēta mūsu valstī ir iespējams salīdzināt arī pašvaldību, vietējo pašvaldību budžetus ar dalībvalsts budžetu, lai redzētu, kāds ir līdzekļu sadalījums pa posteņiem. Un šādu federālo loģiku varētu izmantot arī Eiropas Savienības līmenī. Es piekrītu Lamasūra kungam priekšlikumiem un izdarītajiem secinājumiem Mums ir jādiskutē par budžetiem un jāturpina diskutēt, jo viens ir skaidrs. Mums ir jāuzsver arī Eiropas parlamenta demokrātiskās kontroles uzdevums un loma, kas parlamentam šeit jāīsteno. Un es domāju, ka var varētu organizēt starp parlamentu konferenci, lai varētu pārunāt visus interesējošos jautājumus un uzklausīt arī citu parlamentu pārstāvju viedokļus. Šajā konferencē varētu arī To var or organizēt sadarbojoties ar abām budžeta komitejām. Un es uzskatu, ka es atbalstu arī ideju, ka Beļģija, sākot ar Beļģijas prezidentūru, ir jāorganizē arī Eiropas Savienības finanšu konference. Uh, lai būtu arī lielāka caurskatāmība par budžetiem gan Eiropas Savienībā, gan dalību valstīs. Arī tas būtu demokrātiskās kontrolas instruments. Un pēdējais, ko es vēl gribēju pateikt, to es jau pieminēju iepriekš, nevajadzētu ļauties ilūzijai, ka lielāka sinerģija starp ES budžetu un dalību valstu budžetiem varētu novēr, novest pie tā, ka Eiropas Savienības budžets tiktu samazināts. Tā nu gan nebūs. Manuprāt, es dalību valstu līdzekļiem ir tāds svirs efekts saistībā ar projektiem, kas tiek īstenot dalību valstīs. Un nedrīkst aizmirst arī subsidiaritātes principu ir jāpanāk arī mērķi, kam ir ļoti augsta tieši eiropeiska pievienotā vērtība. Šeit es domāju gan konkurētspēju, gan inovācijas un emigrācijas problemātiku, kas ir ļoti smagi uh, skārus Itāliju. Arī šeit mēs vieni paši netiekam galā. Uh, Un trešais, ja mēs gribam veicināt integrāciju Eiropā, tad es jau vairāk kārt esmu piedāvājis tādu finansiālu, nu tā kā tādu tramplīnu, kas palīdzētu koncentrēt resursus, līdzekļus tieši projektiem, uh, piemēram, ekscelences centriem vai izcilības centriem medicīnā un zinātnē, lai reklamētu Eiropas sasniegumus, lai parādītu, ka kopā mēs varam izdarīt vairāk. Nu, tā bija mana pēdējā piezīme, un es ceru, ka mēs krīzi uztversim kā iespēju. Es negribu šeit tā izlikties par lielu romantiķi, bet mums ir jāpārliecina cilvēki, kā teica priekšādātājs Lamasūrs, ka uh, Eiropai nevajadzētu palikt sēdēt uz diētas, jo tā mēs nekur netiksim. Ja mums ir iespēja uzlabot sinerģiju, tad uh, ir jādara viss iespējamais, lai to arī panākt. Paldies! Dārgais kolēģi, paldies! Jūs eh, savā runā pieminējat daudz temats, es par to pateicos, un jūs pasvītrojāt to, cik svarīgs ir viens Deloitte ieteikums, cik svarīgi ir veikt eh, pu publisko finansējumu konsolidāciju visā Eiropas eh, Savienībā. Gan teritoriālajās uh, Eh, kopierās gan valst, eh, valstīs, lai mēs varētu labāk saprast algebrisko summu un ietekmi uz ekonomisko konjunktūru, tad, kad mēs varam, vēlamies salīdzināt rezultātus ekonomiskajai politikai Eiropā ar Savienotajā valstī Brazīliju, tad šobrīd tāda rīka mūsu rīcībā nav. Bet atgriežamies pie Eiropas parlamenta. Gorins kungs grib izteikties no jau labu brīdi, un es viņam dodu iespēju to darīt, atvainojoties, ka es to ar to kavēju. Paldies priekšsēdētāji. Man šķiet, ka pēdējo notikumu attīstību attīstība ir parādījusi to, ka individuālā veselība ietekmē kolektīvo veselību. Un eh, to konstatējot, mēs varam sacīt, ka status quo vairāk nav opcija. Kaut kas ir jāmaina, un jūs piedāvājat metodi, uh, E, kas būtu līdzīga Olivierina e, piedāvātai skrīninga e, procedūrai. Es domāju, ka tas daudz kas ir atkarīgs no patiesuma šeit, un es gribētu nākt klāt dažiem priekšlikumiem attiecībā uz jūsējo, konkrēti par Nacionālo parlamentu iesaistīšanos šajā debatē pirms budžeta pieņemšanas. Es domāju, ka lai nezaudētu laiku, būtu noderīgi savlaicīgi pirms mēs Vispirms mēs eh, piekrītam jūsu priekšlikumam, un pēc tam mēs atbrīvojamies no tā, kas varētu būt traucējoši šajā notikumā. Es skaidrošu. Tagad ir eh, jāizpēta visas slēpšanas metodes, kas līdz šim ir devušas iespēju dalībvalstīm slēpt patiesību par patieso stāvokli budžetā gan komisijai, gan saviem partneriem. Un es domāju, ka eh, mēs visi kas esam parakstījuši stabilitātes paktu, mums visiem ir tiesības uz pilnīgu caurskatāmību budžeta prakses ziņā. Un lai mums nenāk kāds teikt, ka šobrīd mēs eh, apējot šo skrīninga procedūru, atsakāmies no e, suverenitātes vai nacionālo parlamentu prerogatīvām. Tā nav e, atsacīšanās ne no suverenitātes, ne no e, prerogatīvām, bet tas ir tikai pavadošs pasākums principam, e, kura būtība ir pieņemt stabilitātes paktu. Par to mums ir jāizsakās pilnīgi skaidri. Kurš saka princips, tam ir jāpieņem pavadu pasākumu, ka ir kontroli un kāda šī kontroli ir. Un es domāju, ka sākotnēji mēs varētu uh, E, izveidot tādu sarakstu ar visām finanšu schēmām, montāžām un apiešanas iespējām, kādas dažkārt tiek e, izmantotas dalību valstīs. Un visbeidzot, es domāju, ka arī jāpiemin otrais arguments, ir jānorāda, ka nacionālie parlamenti neko nezaudēs, bet savukārt būs ieguvēji, tāpēc ka ar tādu procedūru, ar tādu, kā es to sapratu, kā jūs to skaidrojāt. Es domāju, ka visi 27 parlamenti un Eiropas parlaments būs ar savlaicīgām skatījuma tiesībām uz budžeta situāciju, tādu, kāda tā uh, projicējas citās valstīs. Un tā kā mēs solidāri esam saistīti ar budžeta disciplīnu, tad es domāju, ka šāds skatiens ir ļoti nozīmīgs. Un pēdējais elements manā runā, es domāju, ka Vairāki jau mēs norādījām nepieciešamību ne tikai attiecināt šo uzraudzību, ne tikai uz budžetu, bet arī uz konkurētspēju. Un šajā sakarā e, būtu vēl viens elements, kas ir jāapspriež mūsu vidū, lai mēs varētu panākt to, ka ekonomikas un monetārā savienība ir noderīga visiem. Un pats pēdējais elements, es domāju, ka ir jāizbeidz šī kakafonija, kas ļoti lielā mērā e, kaitē Eiropas eh, monetārai savienībai un, visbeidzot, eiro. Mums ir tādi pat valstu vadītāji un valdību vadītāji, kuri ir izveidojuši eh, tādus talantus, kas piekrīt viņiem pašiem. Šeit eh, mēs varam tikai palūkoties pagātnē uz vairāk mūsu vadītāju izteikumiem, lai izprastu, ka ka, viņ, ka viņu izteikumi nebūt nav bijuši visai konsekventi pēdējo mēnešu laikā. Paldies, paldies, dārgais kolēģi! Es domāju, ka ik viens jū, novērtēja jūsu patiesumu, satīru un, un, un jūsu skaidro valodu. Jūs runājat lieliski angļu, franču, vācu valodā, un jūs nelietojat koka valodu. Jūs uh, pieminējāt, nu, par kuru mēs bieži pārāk savā vidū nerunājam. Tātad, kad jūs e, norādāt, ka ir jāizveido saraksts ar apiešanas mehānismiem, un es e, atceros tikko, ka tad, kad es biju pirms vairākiem gadiem budžeta ministrs savā valstī, es eh, nevarētu zvērēt pie Bībeles, ka tajā laikā Francija bija nevainojama E, tā, tajās informācijās, ko tā nosūtīja uz Briseli. Es ceru, ka šodien viss ir kārtībā. Bet ar to es vēlos sacīt, ka tas, kas it īpaši bija vērojams Grieķijā un kliedzošā veidā Grieķijā, tas var pastāvēt arī citur. Un nav nebūt nejauši, jā. Savā Udrībā 80. gadā Eiropas vadītāji izlēma eh, papildināt budžeta resursus ar nacionālajiem devumiem. Viņi izlēma, ka pilnīgi dabiski šī devuma būs proporcionāli katras valsts bagātībai, un ne jau nejauši. Viņi izvēlējās NKP vai IKP kā galveno kritēriju. Viņi kā galveno kritēriju izvēlējās mūsu mūsu valsts bagātības izpētē PVN bāzi. Un to, ko mēs saucam, tas, ko mēs saucam savā starpā par IKP resursu, tas nāca vēlāk, un pēc tam, 20 gadus vēlāk, izvērtēšanas, mērīšanas metode E, attīstījās un progresēja visās valstīs, ir Eirostat kontrolas un tā tālāk. Tomēr vēl aizvien ir interpretācijas iespējas un vairākās valstīs ir tehnikas, lai iegūtu informācijas un tur vai citur var būt vilinājums visu neatklāt Briselē un visu neteikt Briselē, un tādējādi tas ir temats, e, kuru mums ir, kuram ir jābūt drosmei mums skatīt to acīs. Un es domāju, ka prezidents Van Rompējs arī to varētu skatīt sev uzticēto misiju ietvaros. Bet tagad es dodu vārdu Portugāles Nacionālās asamblejas budžeta komisijas priekšsēdētājām Motā Pinto kungam. Eh, e eh, Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos jums pateikties par Eh, to, ka šīs debats ir organizētas. Es vēlētos sacīt, ka mūsu parlamentā šis jautājums ir sadalīts starp eh, budžeta un Eiropas lietu komisijām, bet ir skaidrs, ka budžeta debates pār nacionālo budžetu eh, koordināciju ar Eiropas budžetu notiktu pamatā Finanšu un budžeta komisijā. Es tomēr gribētu jums darīt zināmas dažas iebildes. Runājot par dokumentu un prezentāciju, ko mēs varojam šeit, visumā es varu piekrist analīzējies, visumā varu piekrist arī rekomendācijām. Eh, es domāju, ka pilnīgi skaidrs mums ir nepieciešams koordinēt budžeta politikas, Eiropas un nacionālo valstu budžetus un ir pilnīgi normāli tas, ka mēs veicām analīzi nacionālajiem un Eiropas budžetiem un no paša sākuma izvērtējam e, devuma dažādās politikās, kā arī tam, lai mēs varētu apzināties adekvāto līmeni šai politikai, cita starpā e, efektivitātes un konkurētspējas ziņā globālajā tirgu, jo tas būtu ļoti nozīmīgi. Es e, neesmu pilnvarots sacīt jebko par kontroli a priori, es domāju, ka tas ir jautājums, kas tiek apspriest šeit, bet. Pozitīvi tīri personiski, manuprāt, šādas kopīgas debats būtu pozitīvas un būtu ar vairākām priekšrocībām. Cita starpā. Um, mums vajadzētu arī balstīties uz makro prognozēm, kas būtu savietojams. Un ļoti bieži ar izbrīdu mēs redzam, ka valstu budžeti balstās uz datiem, kas ir savstarpēji nesavietojami. Un mums arī nepieciešama kāda salīdzinājuma iespēja nacionālajiem budžetiem. Un tad, kad es runāju par salīdzinājumu, tad es domāju ar to tā saucamo budžeta perimetru. Tas nozīmē eh, eh budžeta budžeta problēmas, eh, un par, par kurām mēs esam runājuši stabilitātes pakti ietvaros, un es domāju, ka mums ir nepieciešams eh, dotāciju salīdzinājums. No otras puses, es domāju, ka būtu nozīmīgi palīdzēt vairākiem parlamentiem izveidot tehnisku analīzi ārēju no politiskām debatēm un savā budžeta komitejā. Dažkārt es redzu, ka debatas ir nevis tīri politiskas, bet tehniskas par salīdzinājumu, par metodas salīd, eh, metodoloģiju salīdzinājumu. Es domāju, piemēram, ka analīzes instrumentu stiprināšana kas nesen tika īstenot Portugālē, lai varētu kontrolēt valsts eh, parādu samazinājumu, varētu atvieglot debatas. No otras puses, es domāju, ka mēs varētu tādā veidā eh, piešķirt eh, lielu vērtību šīm budžeta debatēm, kuras ļoti bieži zaudē savu būtību balsojumu priekšā, un es domāju, ka tas varētu būt eh, projekts, kāds eh, provizors projekts, tomēr šīs eh, mums ir jāapzinās, vai valstis ir gatavas respektēt savas saistības, savas apņemšanās Bet arī es domāju, ka šādas debatas būtu krietna pievienotā vērtība un palīdzētu labāk sagatavot katrai dalību valstī savu budžetu. Es domāju, ka tas fakts, ka ir atšķirības eh, pieejas, atšķirīgas pieejas eh, viengadīgajā un daudzgadīgo budžetu veidošanā nav nepārvarams, jo ļoti lielā mērā šo, e, šīs procedūras ietekmē daudzgadīgais e, stabilitātes pakts. Es piekrītu jūsu piedāvātai metoloģijai par starpparlamentu konferenci, un es domāju, ka Lama Sūra kunga priekšlikumu varētu dot mums iespēju stiprināt caurskatāmību. Uh, un sadarbību starp Eiropas un Nacionālo valstu parlamentiem un budžetiem, kā arī varētu dot mūsu rīcībā salīdzināšanas elementus un palīdzēt veidot analīzi un nodalīt budžeta tehnisko analīzi no politiskajām debatēm. Paldies priekšsēdētāji, un tagad mēs atgriežamies atkal Ziemeļ Eiropā un Eiropas parlamentā izteiksies Elga Trupele no Zaļajiem. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu sākt ar krīzes pieminēšanu. Mums ir eiro stabilitātes krīze, kas uh, nostādu visu Eiropas projektu jaunu izaicinājumu priekšā. Mums ir arī ekonomikas un finanšu tirgu krīze, un tas viss nebūtu, ja nebūtu bijušas kļūdas. Un tagad lielais jautājums ir, vai mēs uh, radīsim politisko spēku un drosmi mācīties no šīm kļūdām, un kurā virzienā tad tam būtu jāiet. Tikko no aģentūras dzirdējām, ka saistībā ar Lisabonas stratēģiju uh, ir bijusi tāda kļūda, ka nebija mērtiecīgas budžeta uh, rīcības ne Eiropas līmenī, ne dalībvalsts līmenī, lai tiešām šos mērķus īstenotu. Un tad jautājums ir, ko mēs no tā mācīsimies. Tātad, kā mēs panāksim, lai budžeta politika daudz tuvāk būtu piesaistīta mūsu politiskiem mērķiem gan Eiropas līmenī, gan dalību valstīs, jo pretējā gadījumā šo te spēlīti, kuru mēs spēlējām ar uh, Lisabonas stratēģiju desmit gadus, tagad uh, to pašu spēlēt ar 2020. gada stratēģiju, varēsim konstatēt, ka mērķi bija lieliski, bet tie nav sasniegti. Uh, Un priekšsādātāja kungs, Lamasur kungs, jūs minējāt lēno izaugsmi, jo īpaši Francijā, Vācijā un Itālijā, ka šī te izaugsme ir daudz zemāka kā Ķīnā, Āfrikā vai citās pasaules daļās. Par to var sūdzēties, to var pieminēt, bet var uzdot arī citu jautājumu. Pirmkārt, izaugsmes modeļi, kas līdz 2007. gadam uh, tika īstenoti, kas bija 1% izaugsme, vai tie bija pareizie izaugsmas modeļi. Ja mēs eh, par pamatu ņemam klimata krīzi un runājam par eh, zemu CO2 ekonomiku, tad mums ir jāgroza mūsu izaugsmas modeļi, lai radītu cita veida izaugsmi ekoloģisko tehnoloģiju jomā jaunu Uh, ekoloģisku risinājumu jomā, tur ir jārod jauna izaugsme, lai vecās ekonomikas uh, citās daļās būtu mazāk izaugsme. Un es tiešām tam ticu, un es uh, gribētu arī uzdot jautājumu kolēģiem no um, nacionālajiem parlamentiem, ja mēs raugāmies uz šīs sēdes nosaukumu, veidot sinerģijas starp Eiropas un nacionālajiem budžiem, tad uzdodas jautājums visās šajās politiskajās debatēs, vai mums ir politiskais spēks uh, kopīgas intereses ekonomiski un politiski identificēt, lai uh, panāktu lielāku izaugsmu un, un veiksmīgāku darbību Eiropas Savienībā un dalību valstīs turpmākajos gados. Šis jautājums nav apstrīdēts, kā mēs zinām, bet no otras puses, uh, ja mēs to nepanāksim, neidentificēsim kopīgas intereses, tad mēs nevarēsim būt veiksmīgi, jo šis strīds, kas tagad ir, tas vienmēr tiks turpināts. Uh, Un tāpēc es gribētu atsaukties uz to, kas šodien jau tika teikts, un pieminēt dažus jautājumus, kas eh, varētu būt eh, kopīgi politiskas virzieni. Un tie būtu vairāk izdevumi izglītībai, apmācībai, pētniecībai tam visam, kas tagad ekonomikas uh, politikā tiek saukts par pāreju uz CO2 uh, zemu ekonomiku. Jo tad, ja tas veiksmīgi noritēs, tad būs jauni produkti, jaunas darba vietas, tie būs produkti, ar kuriem mēs varēsim būt, varēsim būt veiksmīgāki iekšējā tirgu, bet arī globāli, jo ja mēs te būsim veiksmīgi, tad mēs varbūt ātrāk kā Ķīna vai cits ekonomikas eh, to panāksim, un tad mēs būsim veiksmīgāki konkurencē, būsim konkurētspējīgāki. Un tas arī ir atslēgas vārds konkurētspēja, jau nenāk no tā, ka mēs turpinām darīt to, ko darījām pēdējos desmit gados, jo bija ļoti zema izaugsme, taču acīm redzot, kaut kas ir jāmaina, kaut kas jauns ir jātīsta, lai ekonomikas veiksmīgi darbotos, bet uh, ekoloģiskie mērķi, uh, klimata politika arī ir jāīsteno, un tad cerams citi kontinenti mums sekos. Uh, Es domāju, ka visa šī joma, jaunas tehnoloģijas, gan orientēšanās uz uh, iekšējo tirgu, gan arī uz pasaules ekonomiku, jaunieši, izglītība, pētniecība un attīstība, bet arī jautājumi par to, kā lauksaimniecības politika varētu kļūt ilgtspējīgāk un kā struktūra fondu politika varētu kļūt ilgtspējīgāk un kā mēs tos pievienosim, sasaistīsim ar tiem mērķiem, kas 2020. Uh, gada stratēģijā ir iekļauti. Un tāpēc es domāju, ka um, turpmākajos gados tiešām mums vajadzētu vairāk kopīgas konferences organizēt, lai vismaz censtos uh, uh, rast kopīgas intereses starp dalībvalstīm un Eiropas līmeni, jo tad būtu vieglāk arī budžeta aspektos šeit iesaistīties, lai šos mērķus varētu finansēt ar noteiktiem resursiem un tiešām īstenot zinām politiku. Es zinu, ka šis jautājums joprojām ir atvērts, bet eh, bez vismaz eh, nedaudz kopīgu interešu mēs nepanāksim kvalitatīvas izmaiņas eh, šajā te politikā. Paldies! Paldies! Un tagad Papandreou kundze no Grieķijas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties par šo debašu organizēšanu šodien. Paldies par jūsu priekšlikumiem. Un es tiešām domāju, ka šīs debats ir nepieciešams un um, ir bieži uh, jāsatiekas arī uh, nacionālajiem parlamentiem ar Eiropas parlamentu. Es domāju, ka labāk ir jākoordinē mūsu aktivitātes un pūliņi. Uh, jo bieži mēs konstatējam, ka ir pretrunas un ir pat tāda sāncensība starp dažādiem parlamentiem un institūcijām. Un katrs nacionālais parlaments un, katru, un arī Eiropas parlamentam ir sava pozīcija, bet mums ir jākonstatē, kādas tad ir mūsu prioritātes politikas jomās. Es domāju, ka ir ļoti būtiski izstrādāt šo instrumentu, lai skaidrāk redzētu mūsu prasības un redzētu, kā varam veidot sinerģiju starp nacionālajiem budžetiem un Eiropas budžetu. Es domāju, ka tā ir, ka zināmās jomās, piemēram, tehnoloģijas un pētniecība, šī sinerģija pastāv lielākā mērā, ir pieejams finansējums 7. Eh, pamat pētniecības pamatprogrammā, uh, un tas uh, varētu novest pie labākas koordinācijas un labākiem rezultātiem. Arī runājot par uh, ārējo palīdzību un attīstības palīdzību, es domāju, ka šeit arī var darīt vairāk. Un šeit mēs varētu tādējādi gūt apjomietaupījumus. Citās jomās varbūt sinerģija nav tik efektīva un apmierinoša. noteiktās valstīs ir neliels budžets eh, noteiktām politikas jomām, un to var uzlabot, droši vien tas ir jāskata nacionālā un arī Eiropas līmenī. Ņemot vērā, ka šobrīd mēs eh, pārdzīvojam ekonomikas krīzi, es eh, ceru, ka es pareizi sapratu, ka jūs bijāt diezgan optimistiski eh, runājot par to, ka krīze drīz beigsies, bet es diemžēl nevaru būt tik optimistiska. Situācija ir ļoti sarežģīta, bet, kā jau teicu, mums ir vajadzīga labāka sadarbība un plašāka sinerģija. Es ceru, ka mums izdosies eh, attīstīt lietas arī pēc Lisabonas līguma tagad stāšanās spēkā. Mums ir jācenšas rast risinājumu šai smagajai situācijai, kurā šobrīd atrodamies. Ir jāpieņem attiecīgi politiski lēmumi, lai šāds fenomens nākotnē neatkārtotos. Šajās debatēs par sinerģiju starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu gribu teikt, ka tas ir nepieciešams un mums ir lielāka caurskatāmība vajadzība, vajadzīga un um, tas ir jāveicina visos uh, politikas līmeņos. Un atsaucoties uz uh, jūsu labajiem priekšlikumiem, kurus es pilnībā atbalstu, es domāju, ka uh, Papildus tiem mums ir jāraugās uz eh, dažādajiem izdevumu veidiem nacionālajos budžetos un Eiropas budžetā tā, lai mēs varētu veidot sinerģiju dažādās izdevumu kategorijās. Un vēl es domāju, ka uh, Eiropas Savienības mērķi un stratēģijas uh, ir jāveido tā, lai būtu ņemti vērā nacionālo parlamentu budžeti un uh, nacionālie mērķi, kas tiek noteikti Eiropas politikām, lai varētu izveidot uh, ietvaru, kas nodrošinātu, ka kopienas un nacionālie izdevumi var tikt skatīti vienā kontekstā. Tātad plašāka sadarbība starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu ir ļoti pozitīvi vērtējama. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka šodien aizvien vairāk valstis atrodas situācijā, kad tām ir jāveido programmas eh, saistībā ar stabilitātes un izaugsmes paktu, eh, ka tā saskars ar problēmām budžeta disciplīnas kontekstā. Un es domāju, ka tas noteikti ietekmē arī tās manevrēšanas iespējas, kas mums ir, veidojot politikas mūsu nacionālo budžetu kontekstā un nacionālajā parlamentā. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs plašas debatas par šiem tematiem. Mums ir jāsniedz vairāk informācijas eh, starp nacionālajiem un Eiropas parlamentu. Un es piekrītu, ka šādas sēdes vajadzētu organizēt diezgan regulāri un noteikti ne jau tikai vienu reizi gadā. Lielas paldies! Oui, merci, madame la, la présidente. Paldies. Es. Eh, nu, arī atzīmēju, ka jūs paudāt eh, savu vēlēšanos veidot drošākus eh, finanšu salīdzināšanas instrumentus, kas varētu nodrošināt arī labāku situācijas salīdzināšanu starp Eiropas nacionālo līmeni un arī vienas no, tas ir viens no Deloitte kabineta ieteikumiem, un es gribētu no savas puses arī piebilst sekojošo. Mēs visi ļoti uzmanīgi sekojām tam, kas notiek Grieķijā un Grieķijas eh, valdības drosme, kurā tomēr visbeidzot eh, izveidoja politiku, kas bija ļoti balstīta uz. Eh, Eh, taupības režīmu, ko no, nu, nepieņēma sabiedriskā doma, tomēr bija ļoti drosmīgi. Un ir jautājums par to, kā, cik eh, mē, lielā mērā mēs varam, eh, varam likt darboties Eiropas saimes solidaritātei, vairāk nekā solidaritātei starp nācijām. Ja mēs runājam par solidaritāti starp nācijām, tad situācijā, kurā tiešām ir ļoti eh, sarežģīti. Eh, rodas pretruna starp nācijām, un šīs krīzes sakarā bija izteicieni šeit un tur, eh, dažādi nacionāli aizspriedumi, mazliet šovinistiski, kur, kurus mēs jau 50 gadus Eiropā neesam dzirdējuši. Ja mēs izveidotu vairāk kopienas Eiropas solidaritāti, ģimenes solidaritāti, kur tad, kad vie, kādam no mums klājas grūti, jo dzīve ir gārā. E, šodien tā bija Grieķija, arī tā varētu būt mana valsts, cik viena valsts. Un, ja, vis, ja tā ir visa ģimene, kura nāk palīgā, tad e, situācija ir pavisam atšķirīga. Un, ja kādreiz ir ģimenes loceklis, kuram e, klājas grūti, kurš ir gatavs palīdzēt un par kādu cenu, tad par tad Tas var radīt nacionālu spriedzi, un visa Eiropas veidošana ir domāta tam, lai varētu izvairīties no nacionālās spriedzes. Mēs nevaram eh, svītrot pilnīgi visas spriedzes, visas domstarpības. Mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, kurā tāds ir iespējams, bet mums ir jāvairās no nacionālas spriedzes. Es domāju, ka tas ir viens, tā ir viena no mācībām, ko mēs varam gūt no prīzes. Un mēs atkal dodamies uz, um, no Ziemeļa Eiropas uz Eiropas parlamentu un uzstāsies Izabela Durāna, kas ir, kura pārstāv nākamo prezidējošo valsti. Paldies priekšsēdētāji, jūs pilnīgi pareizi norādījāt to, ka starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentiem, ka šeit attiecības ir jebkādas tikai nedabiskas, ka tās ir at atšķirīgas pasaules un ir jādara viss, lai šīs pasaules varētu satikties. Un es domāju, ka jādara viss, lai varētu nacionālajie parlamenti labāk piedalīties diskusijās par lielajiem nozīmīgajiem parametriem, kādus jūs jau nosaucāt - IKP, naftas barili, dolāri. Un kā jau sacīja kolēģis Renes, tas varētu piešķirt instrumentus nacionāliem parlamentiem. Es nebūtu sacījusi izvairīšanās, bet krāpšanas mehānismu vai viltošanas mehānismu. Esmu bijis gan ministre, gan, gan parlamenta uh, strādājusi, un es zinu, cik lielā mērā ļoti bieži dažādus skaitļus mēs neskaidrā veidā piedāvājam nacionāliem deputātiem, un katrā ziņa vismaz šāda saskaņošana un konsultācijas varētu dot instrumentu nacionālajiem parlamentiem pār viņu budžeta ministriem. Uh, gan arī Eiropas parlamentiem saistībā attiecībā uz komisiju. Taču es domāju, lai nonāktu pie tradicionālas ekonomiskas izaugsmes, bet arī pie kvalitatīvas un noturīgas izaugsmes, kā norādīja man kolēģi Trupele, es domāju, ka tanī brīdī, kad jā, nu, uzspiež taupības pasākumi e, dalībvalstīm, šādi Eh, šāda eh, budžeta koordinācija ir tikai medaļas viena puse, un ir arī jādomā par fiskālo koordināciju. Es negribu pārlieku pārkraut šo kuģi, bet es domāju, ka budžeta koordinācijai nav pārāk liels nozīmes un nesasniegs mērķi, ja mēs nesaskaņojam arī fiskālās sadaļas. Un Montijas ziņojums labi parādīja to, ka ja nebūs labākas sadarbības PVN jomā vides nodokļa ziņā, un pat eh, fiziskas personas nodokļa ziņā, tad mūsu starpā turpinās pastāvēt konkurences problēmas. Tātad eh, fiskālā koordinācija, ka arī parāda koordinācija, jeb citiem vārdiem sakot, eh, pārbaudīt obligācijas, kas ir ļoti nozīmīgi dalībvalstīm, un tas dotu iespēju arī finansēt, finansēt uh, Eh, lielus Eiropas projektus, Trans-Eiropas projektus, Galileo vai, kā sacīja pat, eh, eh, pat kolēģis no Polijas, varētu palīdzēt tādām valstīm, kas cieš no dabas katastrofām plūdiem. Un noslēgumā es gribu sacīt, ka koordinācija varētu tikt attiecināt uz tiem kopīgajiem mērķiem, kāda mums ir par izpēti attīstību, mēs runājām, par izglītību. Uh, arī tas ir jānorāda tie mērķi, kas ir noteikti Eiropas mērogā. Un visbeidzot, e, Beļģijas e, konvencija, ko jūs piedāvājat, e, kā jūs to, to nosaucat, vai konvencija par publisko finansējumu, kas varbūt piekritīs Beļģijas prezidentūra īstenot. Katrā ziņā es atbalstīšu visu, kas dos iespēju īstenot kaut kādu uh, dinamiku konvencijā par budžeta jautājumiem un kur mēs varētu arī pievienot kādus papildu tematus, lai maksimālā veidā mēs varētu ne tikai par budžetu vai finanšu aspektiem, bet arī par citiem elementiem lielāku konsekvenci, lielāku harmonizāciju, kas ir pilnīgi nepieciešama šodien vairāk nekā jebkad, ja vēl kāds to līdz šim nav sapratis. Paldies, Izabela! Mēs tradicionāli gaidām daudz no Bēļģijas prezidentūras Eiropas Savienībā. Eiropieši e, ļoti tic Beļģijai. Katrā ziņā mēs Beļģijai ticai, mēs esam tā ļoti pieķērušies un katru reizi e, mēs redzam, ka Beļģijas prezidentūras laika ir kā gāzes pedāļas spiedienas Eiropas e, grīdā. Un mēs Eh, tagad atgriežamies Romā, Giancarlo Giorgetti. Paldies, priekšādātāji. Šodien galvenā tēma, par ko mēs runājam, ir koordinācija starp atsevišķo parlamentu budžeta komitejām un proti, kā uzlabot sinerģiju šajā sadarbībā un kā uzlabot budžeta procedūru. Uh, laikā, kad mēs sastopamies ar daudzām grūtībām. Es domāju, ka atbildes var meklēt, uzlabojot koordināciju, runājot vienā valodā, turklāt tas nav jāsaprot tieši, bet ekspertiem ir jāspēj sapro, saprasties un uh, tikt pie tādiem homogēniem, ticamiem skaitļiem, kurus ir iespējams salīdzināt. Un tad būtu arī iespējams šādās tikšanās reizēs arī runāt, apmainīties ar šiem skaitļiem, kas parādītu valstu um, sasniegumus un valstu izdevumus. Uh, un par visu arī izrunāties. Bet um, procedūras un termiņi, kas tiek izmantoti budžeta procedūrās dalību valstīs, neatbilst uh, tam, kā tas ir Eiropas parlamentā, piemēram, vai Eiropas Savienībā vispār. Mans kolēģis stāstīja, ka Itālijā ir mainīta budžeta procedūra, ir mainīti arī ilgtermiņa, un mums bija arī jāizdara tādi ad hoc grozījumi vienkārši krīzes dēļ. Un fakts paliek fakts. Galvenās diskusijas, jādomā, notiks tuvākajās dienās un nedēļās. Budžeta izstrādes termiņi ir ļoti nozīmīgi. Tie ir jāievēro, bet mums arī jābūt gataviem uh, piemērot šo metodi, un ja mēs gribam, lai mums ticēt un uz mums paļauties, mums kā parlamentiem ir jābūt noteiktai lomai, un šeit arī Eiropas parlamentam būtu savs darba lauks. Lai darbs notiktu efektīvāk, daudzi lēmumi, daudzus lēmumus varētu uzticēt pieņemšanai dalību valstī, un šobrīd rodas iespējas, ka komisija vēlas eh, dalību valstu parlamentu darbību ierobežot pēc iespējas vairāk. Mēs labprāt arī saņemtu nu, vairāk, skaidrāku informāciju par to, uh, kas šeit notiek, kādi lēmumi tiek pieņemti, kāpēc un kādās procedūrās, jo dažkārt tiešām dalībās parlamentiem vienkārši nav informācijas. Piemēram, es esmu, es dzirdēju, ka Sidonija runāja par. par jauniešu par kaut kādu, par kādu projektu, kas ir domāts jaunatnei. Es domāju, ka ir ļoti maz cilvēku, sevišķi to, kas varētu iesaistīties vai pieņemt lēmumu, kas ir informēti par šo jaunatnes projektu. Un dalībvalstu parlamenti varētu būt kā tāds saistošais posms starp uh, Eiropas Savienību un dalībvalstu pilsoņiem. Un es gribētu jūs uh, mudināt darboties šādā garā uz priekšu. Paldies! Eh, Paldies! Eh, jaunatnē darbībā franču valodā tas skan ir jauna programma, kas ir vēl maz zināma gan jauniešiem, gan pašiem deputātiem, Eiropas parlamentāriešiem, bet jums ir pilnīgi taisnība, mēs dzīvojam divās atšķirīgās pasaulēs, un tas ir pilnīgi absurdi, jo mēs risinām viens un tās pašas problēmas, un mums ir kompetences, kuras vienotru eh, papildina. Francijas eh, finanšu ministrs 2005. gadā kādien padomē uzjautrinoties uzdeva jautājumu, lai zinātu, e, kuri Eh, Francijas valdības locekļi bija zin, eh, zināja eh, Lisabonas stratēģiju, kur pastāv, nu jau pastāvēja to brīdi piecus gadus. Lielākā daļa valdības locekļu Francijā nebija dzirdējuši par tādu stratēģiju. Un ja jūs uzdot šo jautājumu Francijas deputātiem, tad es domāju, ka 95% vis arī nebūtu par tādu nekad dzirdējuši. Es baidos, ka proporcijas nebija daudz labākas citās valstīs. Un ja mēs vēlamies gūt panākumus ar stratēģiju Eiropa 2020, tad pie tā ir jāķeras pilnīgi atšķirīgi. E, ir jābūt tam mobil, kā mobilizējušam spēkām citiem. Mums ir jāvērš arī lielāka vērība nacionālajiem mēdījiem un nacionālajiem um, sabiedriskajām domām, un to nacionālajie parlamenti var īstenot daudz labāk nekā Eiropas parlaments. E, mums ir Eiropas deputātiem tāda e, īpatnība, ka neviens nekad par mums nerunā tā ir zināmā mērā priekšrocība atsevišķās darbībās. Bet politikā tā ir katastrofa, jo ja par jums nerunā, tad neviens nezina, ko jūs darāt, vēlētāji nezina, ko jūs darāt, un tas ir eh, tiešām ļoti nelāgi. Mums sēko eh, Eiropas specializētā presa lieliski žurnālisti, bet kuri ļoti bieži eh, masu mēdījos tiek uzskatīti par marģināliem, par speciālistiem ļoti ierobežotā, ļoti specifiskā nozare un tehnikā. Un nacionālajā politikā mēs tiek uzskati, arī tiekam uzskatīti kā tādi marģināli speciālisti, un kamēr Eiropas Savienības kompetences nebija pārāk lielas, tas bija iespējams ar pieaugošām Lisabonas līguma kompetencijām, tas vairs nav iespējams. Un viens no plusiem, lai varētu pilnībā piesaistīt nacionālos parlamentus visām Eiropas politikām, ir e, tas, ka ar to starpniecību visi nacionālo mēdīģi, vēlētāji, pilsoņi ar eh, kuriem kontaktu var uzturēt daudz tiešākā veidā nekā eh, starp Eiropas deputātu un pilsoni. Un tagad es dodu vārdu Godmaņkungam, kurš ir Eiropas eh, parlamentā pēc tam, kad bija premjerministrs. Paldies priekšsādātāji godātie parlamentārieši. Esmu no Latvijas un man ir pieredze. Dažus gadus strādāju budžeta komitejā un biju arī finanšu ministrs. Un, ja es uh, mēģinu pateikt, kāda ir atšķirība, tad atšķirība ir milzība. Uh, uh, dalībvalsts parlamentā jūs visu laiku brīnāties, kāpēc ieņēmumu nav tik liela, kā vajadzētu, kāpēc nepildās nodokļu ieņēmumu. Šeit ir milzīga atšķirība, mēs runājam par saistību apropriācijām, par maksājumu apropriācijām, un tas nav tāds darbs kā nacionālajos parlamentos, un tur ir ļoti liela atkarīga, tātad ļoti atkarīgs no tā, kā jūs lēmsiet, jo, ja jūs paraugāties, tad eh, nauda nāk no nacionālajiem parlamentiem. Daži procenti eh, no PVN, kaut kāda soda naudas, bet eh, tie ir ļoti minimāli šie te paši ieņēmumi. Ja jūs paraudzīsieties uz Lamsorkunga dokumentu, tad situācija ir dramatiska. Jūs lasīsiet starp rindām, tad ir skaidrs, ka Ja mēs mēģināsim jauns izaicinājums pieņemt Eiropā, kas ir 2020. gada stratēģija, tad nepietiks naudas. Kāpēc? Jo, ja jūs paraugāties uz šiem lielajiem skaitļiem, vislielākie eh, skaitļi ir divās daļās. Pirmais eh, - lauksaimniecība, kas ir eh, nedaudz vairāk par 30%, kas ir konstants lielums, un līdz 2013. gadam mēs neko daudz nevaram mainīt. Ir tikai viens piemērs. 2009. gadā maksājumi bija 22% mazāki lauksaimniecības attīstības programmā, jo projekti nebija gatavi un šī nauda tika pārvirzīta ekonomikas attīstības plāniem, enerģijas un transporta projektiem. Uh, Bet tie ir tādi vienreizēji palikt, un, un 2010. gadā mēs mēģināsim atmaksāt šo te parādu it kā lauksaimniecībai. Un arī otra naudas daļa ir konkrēti noteikti, tie ir struktūra fondi līdz 2013. gadam. Lielākā daļa uh, ir ap, apstiprināts programmas, un šeit nav nekādas liels manevrēšanas iespējas, nav nekādas iespējas kaut ko mainīt. Uh, Un šī iemesla dēļ šie jaunie izaicinājumi, kas ir ierakstīti 2020. gada stratēģijā, sākot ar klimata pārmaiņām, pēc tam atgriežamies pie ārlietām, kopējām ār, ārlietu aktivitātēm, viss šīs lietas ir ļoti problemātiskas, jo izskatās, ka ar, ar šo naudu nepietiek. Jautājums ir divi veidi. Vai nu jūs dosiet vairāk naudu ar saviem lēmumiem, kas uh, arī nav simtprocentīgi iespējams, jo jūs uh, mēģināt samazināt savus budžetus galvenokārt, vai arī ir vēl viens veids, mums ir jāmēģina rast uh, līdzekļus iekšienē, kaut kam maksāt mazāk un mūsu prioritātēm maksāt vairāk. Šeit ir varbūt arī iespēja skatīties uz uh, budžeta vidusposmu pārskatu, bet izskatās, ka kāds gaida, ka pēc vidusposmu pārskata uh, Uh, nāks vairāk naudas, bet nē, mums drīzāk ir jāpārstruktūrē, jāskatās, kur varbūt tiek pārāk daudz naudas tērēts. Vienīgā lieta, uh, ja jūs paraugāties uz otro jautājumu, ir, vai jūs esat apmierināti, vai jūsu parlamenti, jūs esat uh, tautas pārstāvi no dalību valstīm, vai jūs esat apmierināti ar to veidu, kā mēs Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā un daļai arī padomē strādājam ar budžetu. Uh, Un tad ir jautājums, ka uh, ir svarīgi ne tikai skaitļi, bet arī tendences. Es mēģināju veikt analīzi no 2007. gada līdz šai dienā, līdz 2011. gada budžetam. Ja jūs paraugāties uz reālo naudu, tad ir pozīcijas, kur mēs 2011. Uh, gadā plānojam maksāt mazāk nekā 2007. gadā. Kas ir šīs galvenās pozīcijas diezgan sāpīgi, piemēram, nodarbinātība un sociālās lietas. 2011. gadā mēs maksāsim par 18% mazāk nekā 2007. gadā. Es esmu liberāls, bet man jāsaka, kāpēc? Tāpēc, ka um, mēs nesam pietiekami daudz iemaksājuši sociālajā fondā uh, finanšu plānu sākumā. Mēs katru gadu plānojam um, maksā tikpat katru gadu, bet eh, pēdējos divus gadus nesam maksājuši neko, jo projekti nebija gatavi. Un es domāju, ka jūs to jutīsiet, un ne tikai jaunajās valstīs, bet arī vecajās valstīs, kad ir reģionālā fonda otrais mērķis eh, saņemt naudu no struktūra fondiem. Mēs runājam par tiešajiem pētījumiem. Tur maksājumi arī ir samaksājušies kopš 2007. gada, un uh, tagadējais e, komisārs teica, ka nevar iztērēt, mūsu zinātnieki nevar sagatavot tik daudz kvalitatīvus projektus, lai viņus lai viņiem samaksātu. Un, ja es runāju par jūras lietām, par to daudzi varbūt nebūs apmierināti, bet ja jūs paraugāties uz skaitļiem, ja mēs 2011. gadā maksāsim maksājumos par 21% mazāk nekā 2007. gadā. Tas ir tāpēc, ka mēs nevaram tik daudz maksāt par starptautiskiem nolīgumiem zivsaimniecībā, un tāpēc šie maksājumi būs mazāki. Un tomēr es gribētu teikt, ka ir daudzas pozīcijas, kur mēs cenšamies maksāt vairāk. Piemēram, un uh, Lamasūra kungs to nav ierakstījis savā dokumentā, bet tas bija uh, brīnums, ka kā reakcija uz krīzi parlaments un komisija un padomu kopā spēja koncentrēt uh, resursus atjaunotnes plānam. No nekā it kā jau nebija papildus maksājumi no dalībvalstīm, bet tika sniegti milzu līdzekļi un uh, tiešām neticami, bet tas bija veiksmīgs un galvenokārt naudu saņēma uh, energotīklu projekti, uh, piena fonds. Tā bija kā tieša reakcija uz krīzi, bet tas ir iespējams tikai vienreiz. Tas bija uz lauksaimniecības un citu neizpildītu projektu rēķinu struktūra fondu ziņā, jo uh, izmantošana struktūra fondos ir uz pus mazāk nekā iepriekšējā finanšu plānā. Bet uh, ir arī pozitīvas lietas. Es uh, gribēju, piemēram, par uzņēmēju programmu runāt. Visi runā par maziem vidiem uzņēmumiem. Mēs centīsimies uh, Uh, maksāt 251% uh, vairāk 2011. gadā nekā 2007. gadā mēs to darījām. Enerģētika un transports 202% pieaugums 2011. Gadā, gadā salīdzinājumā ar 7. gadu. Tātad tā tas ir, ka šur, šur tur pieaug, šur tur samazinās izdevumi, bet tas ir mūsu mēģinājums Uh, reaģēt uz krīzi, veicināt transporta infrastruktūru, uh, pētniecībai, nevis tiešajai pētniecībai, tās ir divas atšķirīgas lietas, bet pētniecībai 59% uh, būs pieaugums. Tātad septītā pamatprogramma projekti netika pietiekami iesniegt, un tāpēc netika sniegts pietiekams maksājuma apjoms. Un par vīdi Tripels kundz to pieminēja. Ja mēs paraugāmies uz 2011. un 2007. gadu, tad uh, atšķirība ir 67%, maksājumi būs vairāk. Un es domāju, ka dalība valstis arī uh, veiks savu daļu darbu šajos maksājumos. Iekšējā tirgo mēs arī redzam, ka saistībās ir 67% vairāk maksājumu. Tas varbūt neizkļausās eh, daudz, 37 miljonu vairāk, bet uh, proporcionāli tie ir 67%, e, izglītība un kultūra 61%, salīdzinot tātad ar 7. gadu veselība, uh, veselības aizsardzība, patērētāja aizsardzība arī ir pieaugums. Tātad nevajag teikt, ka mēs nepievēršam uh, uzmanību šīm svarīgām lietām. Brīvas drošības tiesiskuma telpa, kas ir mūsu karoks, 650 miljoni vairāk 2011. gadā tiks maksāts nekā 2007. gadā, ja mēs aprimsināsim uh, budžetu 250% pieaugums. Un tātad uh, cilvēki, kas rūpējas par brīvību un tā tālāk, nevar mūs neko daudz vainot. Un galu galā atgriezīsimies pie uh, tā, ko Lamasūra kungs šeit ir ierakstījis starp rindām. Varbūt ir iespējams veiksmīgi noslēgt budžeta vidusposmu pārskatu. Diemžēl mums nav šāda praksa šeit, mēs nezinām, kāda ir metodoloģija, lai vērtētu, vai tas tiek efektīvi lietots vai nē. Mums ir, būs vajadzīgs liels laiks un nopietni pieeja, bet es neticu, ka mēs e, šeit kaut kādu ietaupījumu. Un tad ir jābūt līdzsvaram. Tātad mēs pārstruktūrējam šeit naudu, sniedzot vairāk naudas prioritātēm, bet uh, uh varbūt, ka tomēr nepietiks, kā jau Lamasur kungs saka. Tātad jautājums ir, ja jūs samazināt savus budžetus un tomēr dosiet naudu vairāk Eiropai, eh, jūs neviens par to nelī, nemīlēs. Man pašam ir bijusi tāda pieredze. Bet jautājums ir, eh, vai šī sinerģija, par kur mēs runājam, eh, dos kaut kādu multiplikātoru efektu vai nē. Ja mēs paraugāmies uz skaitļiem, tad es domāju, ka šādas konferences ir būtiskas, jo galu galā krīzes laikā es daudz biju arī padomē, un um, padomē ierodas premjeri, jā, viņi var būt daudz ir drosmīgi, citi netik drosmīgi, bet galu galā parlamenti lēmj par naudu, par budžetiem, un jūsu rokās ir daudz vairāk uh, vāras, nekā mēs uh, to redzam atspogļot presē un citur. Paldies! Paldies, dārgo kolēģi. Mēs uh, paliekam pie Baltijas jūras un es dotu vārdu. Uh, eh, Kār Žulas kungam, kurš pārstāv Ledušu kundu? Jā, arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia. Paldies, priekšādātāji. Somijas parlamenta un tā finanšu komitejas vārdā uh, man ir iespēja arī piedalīties šajā konferencē Paldies par uzaicinājumu, paldies par labo organizāciju. Krīze tiešām ir iespēja, lai ietu uz, uz priekšu. Un ja mēs skatāmies vēsturē, tad mēs redzam daudz šādu piemēru. Un arī priekšēdētājs minēja kā piemēru tādu kā krīzi ģimenē. Ja mums ir krīze mikrovidē, tad ga, mēdz gadīties, ka šī krīze tieši stiprina cilvēkus. Un uh, krīzi ir iespējams atrisināt arī ģimenes lokā. Arī Eiropas integrācija un attīrīšanās šeit ir ļoti būtiski. Ja mēs to gribam panākt, mums ir jāskatās, lai process notiktu caurskatāmi. izaugsmes un stabilitātes pakts ir tajā eh, transparence vai caurskatāmība ir minēta ļoti bieži. Un mēs Somijā domājām par to un esam uh, pieredzējuši smagus, grūtus laikus mūsu attīstībā, esam piedzīvojuši jau 90. gadu beigās to, ka tika noteikts pirmo reizi ieviests budžeta ietvars četriem gadiem, un šis budžeta ietvars par to arī bija ļoti daudz jādiskutē, bet tā rezultātā mums izdevās uzlabot budžeta disciplīnu. Un uh, ņemot to vērā, es uzskatu, ka ir jāuzlabo sadarbība un mijiedarbība. Tas rada arī lielāku uzticēšanos un uh, rada kapitālu. Tas ir ļoti būtiski, ja mēs gribam sekmīgi atrisināt problēmas. Vēlreiz par uzticēšanos, par uzticamību un kā to stiprināt. Kad es ierados šeit, Es domāju, ka satikšu labus draugus, laipnus kaimiņus, un mēs tagad cenšamies izveidot Eiropu par tādu ļoti nozīmīgu ekonomisko zonu, turklāt ne tikai ekonomiskā ziņā, bet uh, Eiropai ir arī slava kā ļoti tādai birokrātiskai uh, valstu savienībai. Mums ir jāveicina inovācijas un e, jācenšas e, būt vadošajiem e, labklājības ziņā. Un es domāju, ka Eiropas parlaments un dalībvalstu parlamenti tās ir vietas, kur mums tikties, tie ir instrumenti, ko izmantot un ko attīstīt arī turpmāk, un tāpēc, ja atbild uz jautājumu, kā mēs iedomājamies turpmāko attīstību, tas ir galvenais jautājums, kā stiprināt attīstību, kā panākt, lai ekonomika attīstās ilgtspējīgi gan Eiropas Savienībā kopumā, gan dalībvalstīs. Tāpēc es dalos ar jums savās domās un uzskatu, ka Lisabonas līguma noteikumi ir pārāk um, tādi maigi, ar tiem nepietiek. Ir regulārāk jātiekas dalībvalstu pārstāvjiem, jārunā par to, kā īstenot stratēģiju 2020, kā to popularizēt dalībvalstīs un kā uh, dalībvalstu budžetus um, veidot tādus, lai mēs dalību valstīs strādātu Lisabonas mērķu labā. Demokrātijas deficīts, protams, ir problēma. Un tas nozīmē, ka lēmumi bieži tiek pieņemti ārpus demokrātiskās kontrolas. To mums bieži pārmet Un tas ir arī saistīts ar attīstības procesiem visā pasaulē, ar globālajiem procesiem. Arī un tagad par šo programmu Youth on the Move. Um, tas ir ļoti labs tāds pasākums un mums šeit ir Pirmkārt, jāapzinās, ka Eiropas iedzīvotāji noveco ir arvien vaira un Eiropa novecos arvien uh, uh, straujāk. Un šis projekts varbūt varētu būt piemērs labai praksēji tieši šādā kontinentā un arī Somijā, jo jaunatne vienmēr un visur un visos laikos ir bijusi tā, kas nāk ar jaunām idejām, ar jaunām ierosmēm un impulsiem, un varbūt pašlaik mēs arvien vairāk, nezinu, kāpēc cenšamies uh, jauniešus kaut kā tā virzīt un kontrolēt un cīnāmies pret viņu bezdarbu, bet mums ir jāizmanto jauniešu talanti, iesaistot viņus uzņēmēju darbībā un darba tirgū. Arī šīs konferences priekšādātāja kungs, arī tajās varētu izvēlēties īpašas tēmas, pielāgot tās noteiktām mērķa grupām. Tēmām vajadzētu būt specifiskākām, šaurākām un jābūt arī informācijai par to, kas notiek dalībās parlamentos. Paldies! Paldies, dārgais kolēģi! Jūsu sacītais bija ļoti interesants. Un uh, mēs varam daudz mācīties no Somijas. Man bija tas gods piedalīties sarunās. Uh, Eh, pēc kurām pirms gadiem 15 eh, Somija, Zviedrija un Austrija iestājās eh, Eiropas Savienībā, un to brīd finanšas un ekonomiskā situācija bija pilnīgi katastrofiska. To vajadzēja pilnībā pār, pārorientēt uz Eiropas Savienību un tā saucamo brīvo pasauli, un arī tam bija nepieciešama ļoti liela pūliņa, kas ilga vairākus gadus. Un tas, ko panāca Somi, tas bija uh, Eh, bija neticami, un mēs to varētu panākt arī, ja mums būtu tāda pati eh, drosme. Un mēs redzam, ka izglītības ziņā, kas ir eh, ļoti neveiksmīgi daudzās būs valstīs, taiskaitā kā manējā. Somija ir valsts, kas ir praktiski vislabākajiem rezultātiem pasaulē, un tāpat arī mūs ļoti uh, E, ir iespaidojis tas, kā Somijas parlaments risina Eiropas problēmas e, un kurā ir visiem lielākajiem vadītājiem parlamenta smagsvariem būt piesaistītiem pie Eiropas kontrolas politikas politikā, kuru vada Somijas valdība. Lūk, tas ir ļoti pozitīvs piemērs daudzās ziņās, un jūs pilnīgi pareizi norādījāt e, problēmu kuru mūsu budžetā rada iedzīvotāju novecošanas, pensiju, slimību finansējums, e, visas e, slimības, kas ir saistītas ar novecošanu, un mums ir arī mazāk redzama problēma tā ir dinamisma zaudēšanas problēma, un es baidos, ka kā, kā jau to vairāk kārt norādīja citi runātāji, ka atsevišķas Eiropas valstis ir ar ļoti nelielu izaugsmi daļai, tas ir tāpēc, ka dabiskais dinamisms, ka, ko sniedz liela jauniešu proporcija konkrētā valstī, ir zināmā mērā izsmelt. Un mums ir viens piemērs, kam nevajadzētu pietu pie sekotā, ir Japāna, kur ir Eh, ar novecojušiem iedzīvotājiem, un nu jau gadus 15 tā ir krīzē, no kuras tā nespēja tikt ārā. Eh, Tādējādi tādi piemēri, kas ir pārliecinoši kā, kā, kā Somija un pilnīgi pretēji, nepārliecinoši kā Japāna mums ir vairāk, bet tagad man ir divi pēdējie runātāji, un mums vajadzētu eh, noslēgt sarunas. Fernand Kungs no Eiropas parlamenta pārstāv tautas partiju. Priekšsēdētāji, es gribētu pateikties eh, par šo iniciatīvu un es domāju, ka mēs varētu atbalstīt gandrīz ko, kopā visus šos darba dokumentus. Mēs šeit runājam eh, par leģitimitāti, eh, sti, stiprināt demokrātisko leģitimitāti. Eiropas parlaments tam ir jādod iespēja izkliesties, un eh, padome nevienmēr ir respektējusi savas aiztības. Mēs, tad, kad mums būs lielāka integrācija, eh, tad mēs varēsim rēķināties ar lielāku pilsoņu dalību, kas arī tiek ļoti labi pārstāt pateicoties parlamentiem. Es aizstāvu vairāk Eiropas, vairāk integrācijas un šīs lielākā integrācija ir vairāk Eiropas nozīmēs lielāku demokrātisko leģitimitāti, un tāpēc mums ir jāatbalsta šī iniciatīva. Es dzirdēju runājumu par iespējamām sankcijām un par iespējumu cīņu pret falsificēšanu un sagrozījumiem. Mums būtu jāizveido Eiropas uzraudzības mehānisms, kuru varētu definēt to, eh, eh, kas varētu sniegt skaidrumu, caurskatāmību eh, un prevenciju tādos gadījumos, kad izvedu šādi deficīti un kas darbotos reālā ziņā Eiropas izpratnē. Un E, kuro, e, kurā piedalās Nacionālo parlamentu pārstāvi. Aizstāvēt e, sankcijas nozīmē aizstāvēt dubultus sodu Eiropas iedzīvotājiem, jo vienreiz šādu sodu jau ir saņēmusi no nevisai pozitīvām un zinošām valdībām. Viņi, tas nozīmē ka viņiem jau ir jāsavalk jostas taupības pasākumu ietvaros, un viņi var saņemt vēl sankcijas. Un kuru vienīgā kļūda ir tāda, ka viņi ir ievēlējuši šos pārstāvjus. Tāpat arī mums ir jādomā par efektīviem projektiem mūsu eh, budžetā, un es vēlos sacīt, ka, piemēram, pārpali, eh, gada pārpalikumi, neizmantotās summas ir jāpārskata un jāiemaksā, manuprāt, atsevišķā Eiropas fondā, vai vismaz jāizmanto, lai varētu atbalstīt un stiprināt nākamā gada budžetu. 2009. E, gadā ir 2,9 vai vairāk budžeta pārpalikumu, un šī nauda netiek izmantota, lai varētu stiprināt nākamā gada budžetu. Vai arī netiek izmantots kāds investīcija fonds, piemēram, cīņai pret klimatu pārmaiņām, pret novecošanu, uh, vai citā, citā veidā, neatkarīgi no tā, kāds būtu mērķis, bet lai varētu aizstāvēt Eiropas Savienības prioritātes. Es domāju, ka tas būtu ļoti piemērots brīdis, lai kopīgi ar nacionālajiem parlamentiem mēs pārdomātu iespējas veidot Eiropas līmenī investīciju plānu, kas stiprinātu mobilitāti, investīciju plānu, kurā tiktu sagrupēti nacionālie budžeti un kopienas budžeti, lai varētu veicināt ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienībām. Runājot par pārējo, es gribu vēlreiz paust savu gandarījumu par šo dokumentu, par šo iniciatīvu, par šo nepieciešamību stiprināt leģitimitāti, lai dotu iespēju mums labāk rīkoties. Paldies, priekšstādātāji, paldies, dārgais kolēģi, un pēdējais runātājs šodien ir no apvienotās karalistes. Raugera kungs. Paldies! Es neko netaisījos teikt, bet uh, man žēl, ka neviens šeit nepārstāv apvienotās karalistes parlamentu. Parasti tā nav. Un šobrīd vienkārši tas varbūt ir saistīts ar jaunās valdības veidošanu. Un mums ir arī diskusijas bijušas ar Velsas un Skotijas parlamentāriešiem, un, protams, ka apvienotās karalistes parlamentā valda tāda skepse par Eiropas Savienības budžetu un tā koordināciju. Bet es domāju, ka šī koordinācija visā Eiropā un tiek vērtēta neviennozīmīgi. Un, protams, ka apvienotā karaliste drīzāk iestājas vai parlamentārieši iestājas par tā, to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu saņemt mazāk naudas, lai varētu kaut ko vairāk izdarīt uz vietas. Uh, bet struktūrālie fondi taču ir viens no labākajiem līdzekļiem, lai koordinētu sadarbību parlamentu starpā, un mēs esam atbildīgi par to, lai kohēzijas politika un struktūrālie fondi būtu pietiekami finansēti arī turpmāk, un lai dalībvalstu parlamenti arī rūpētos par to, lai līdzfinansējums būtu pieejams struktūra fondu projektiem un lai uh, dalībvalsts var turpināt uh, gūt labumu no Eiropas Savienības piedāvotajām, piedāvātajām iespējām. Es arī domāju, ka Mūsu iespējas nākotnē saistās arī ar pašu resursu pies, piesaisti, ar jaunu uh, līdzekļu instrumentu piesaisti, piemēram, Eiropas investīcijas bankas um, pasākumiem, finansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai palīdzētu tiem attīstīties, lai palīdzētu dibināt jaunus, un Eiropas investīciju banka arī ir uh, veikusi nozīmīgu vai atbalstījusi nozīmīgus pasākumus un uh, iniciatīvas dalību valstīs. Es domāju, ka gan dalībvalstīs situācija finansēs šobrīd ir saspringta, un tāpat ir arī Eiropas Savienībā, un mums ir jāizmanto visi iespējamie līdzekļi visos līmeņos, lai situāciju labotu. Paldies! Paldies, dārgais kolēģis! Domāju, ka ir e, pienācis brīdis izdarīt e, secinājumus mūsu sanāksmei. Sidonija, vous voulez dire quelque chose? Vai jūs gribētu ko sacīt, Sidonija? E, dziękuję, panie przewodniczący, za udzielenie mi głosu. Nie będę mówiła 15... Paldies, priekšēdētāji. Es nerunāšu 15 minūtes, kā ir rakstīts darba kārtībā. Es domāju, varbūt es varētu izdarīt secinājumus tādu kā kopsavilkumu. Uh, Es nedomāju, ka man, ka es kaut ko varētu tā īpaši secināt, bet vienu lietu es tomēr dzirdēju atkal un atkal, proti, kas ir jāturpina, un šis dialogs ir ļoti nozīmīgs, proti par to, kā panākt un uzlabot sinerģiju starp Eiropas Savienības un dalību valstu budžetiem. Kā panākt sinerģijas efektu, par to ir jādiskutē arī turpmāk. Šādas sanāksmes ir liederīgas, jo strādājot ar dalību valstu parlamentiem, Eiropas parlamenta deputāti uh, darbojās Eiropas lietu komitejā, protams, bet mums ir ļoti maz kontaktu ar tām dalībvalstu parlamentu komitejām, kas atbild tieši par finansēm. Un uh, šo um, tādu kā plaisu vajadzētu slēgt. Ir jābūt regulāriem um, kontaktiem, ir Tāpat arī mūsu kontakti ar dalībvalstu ministriem ir ļoti ierobežoti. To vajadzētu turēt prātā. Marta rezolūcijā ir runa par to, ka jaunatnei būtu jābūt kā tādam vadmotīvam vai, vai vadošai ceļa zvaigznei 2011. gada budžeta projektā. Bet, un šeit ļoti nozīmīgi jaunatnes kontekstā ir visi jautājumi, visas iespējas, kas saistās ar izglītību, ar mobilitāti, ar iespējām, kas ir izmantojamas resursiem, kas ir izmantojami dalību valstīs. Un tā pašā laikā šie pasākumi ir salīdzinoši lēti, bet dod ārkārtīgi lielu efektu nākotnē. Par makroekonomisko um, krīzi un tās pārvarēšanu Eiropā. Mēs šodien arī dzirdējām daudzus runātājus. Un paradoxāli ir tas, ka arvien vairāk ir runāts par tādiem kā tautīb, taupības pasākumiem un par to, ka jāveido uzkrājumi Bet vai tas ir pareizais secinājums, kas tiek izdarīts krīzes laikā? Interesanti bija dzirdēt Somijas pieredzi. Tas bija ļoti interesanti, ko teica Somijas kolēģis par jauniešiem. Un vēl es gribētu atgādināt, ka mums ir trīs jaunas aģentūras, kas ir domātas finanšu tirgus regulējumam. Mums ir vieta, kur izvērsties, mums ir instrumenti, ko izmantot, mums ir iespējas domāt kritiski. Izskanēja arī viens komentārs par 2020. gada stratēģiju ka mums ir jānosauc problēmas īstajā vārdā, un es ceru, ka dalībvalstu parlamenti mūs atbalstīs mūsu pieņemto programmu īstenošanā. Un, piemēram, šis projekts Youth in Action vai uh, mūža izglītība, ka šīs problē, šīs programmas varbūt iespējams tiks tagad pārsauktas jaunā vārdā, bet man ir grūti novērtēt šo ideju, vai tā ir laba vai slikta. Bet svarīgi ir tas, ka ir jāturpina iesāktais un mums ir jāīsteno programmas un projekti, parādot, ka mūsu darbs ir kvalitatīvs, ka Eiropas atbalsts nāk par labu pilsoņiem un sagatavojot jauno finanšu perspektīvu. Es arī ceru, ka Lisabonas līguma protokola noteikumi palīdzēs mums vai kalpos mums kā orientieris arī turpmākajās debatēs un ļaus mums um, nodalīt labāk arī pilnvaru jomas, kas risināms Eiropas līmenī un kas jāatstāja dalību valstu rokās. Uh, Es ceru, ka mums izdosies vislabākajā veidā izmantot resursus, kas ir mūsu rīcībā, pat ja tie ir pieticīgi. Paldies! Paldies, Sidonija! Es gribēju pateikties visiem dalībniekiem Deloitte kabinetām Sidonijai par Eh, par eh, tās priekšlikumiem un sagatavoto tekstu un visiem pārstāvjiem no Eiropas parlamenta un nacionālajiem parlamentiem, kuri piedalīties debatēs. Es gribētu paturēt mazliet eh, provokatīvo mūsu kolēģi pausto formulējumu. Tā ir krīze, nelaidīsim garām šo iespēju. Un es domāju, ka tas ir optimisms, kuram vajadzētu mūs ietekmēt. Un tas man atgādina arī Winstona Čerčila piezīme amerikāņu sakarā. Viņš sacīja, kādien amerikāņi vienmēr atrod pareizo risinājumu pēc tam, kad viņi ir izmēģinājuši visus pārējos. Un e, visbeidzot, tas varētu tikt uzskatīts kā kompliments, un konkrēti mums, frančiem, kuri ekonomiskajā ziņā no jau 20 gadus mēs meklējam pareizo risinājumu, to nekādi neatrodot, un es domāju, ka mēs to arī neatrodam Eh, neat, neatradīsim, jo mēs meklējam tikai franču risinājumu. Un mums pietrūkst eh, pazemības palūkoties un pieticības palūkoties ārpusē, vai kāds vēl nav to izgudrojis, vai kāds jau nav izgudrojis riteņus. Mēs Francijā gribam braukt uz kantainiem riteņiem. Un es domāju, ka eh, ļoti daudz partneri jāpaskatās apkārt, varbūt viņi jau ir riteni izgudrojuši, un varbūt kopā mums visiem izdosies to izgudrot 21. gadsimtā. Katrā ziņā es tīri personu personiski gribu sacīt, ka ir samērā liela vienprātība to vidū, kuri izteicās, lai varētu uh, mēģināt veidot gadskārtējās budžeta sanāksmes, vismaz lai vienreiz mēģinātu tādas noturēt, un es atkārtoju vēlreiz, visi dalībnieki eh, šajā viedokļu apmaiņā eh, t, t, viņiem nav nekādu pienākumu uzlikt. Viņi nepārstāv ne parlamentāro vairākumu, bieži vien nevaldības, un tas nenozīmē to, ka mums būs konsensus no visām partiju, partijām parlamentos, lai mēs to darītu. Tomēr es vēlos atzīmēt, ka ir samērā liela vienprātība tajā, ka tam, lai mēs darbotos kopīgi, lai noteiktu parlamentu tiesības un īstenotu parlamenta atbildības jaunajās procedūrās, kas tiek veidotas un e, pilnīgi dabiski e, visās programmās, kas ir paredzētas e, do, doturīgai izaugsmai, atbalstam ekonomiskai aktivitātei, kur mums tas ir nepieciešams. Un it īpaši es vēlos norādīt, ka ja mums izdosies izveidot uh, šo bu gadskārtējo budžeta konferenci, kurā sanāk kopā dalību valstu parlamentārieši, tad vismaz ir e, trīs tipu tematikas varētu tikt skatīti šajā gadījumā budžeta koordinācija e, pati par sevi, kā jau tas tika norādīts ēnu zonu, jeb melno caurumu skatīšanu politiskajās debatēs, tām, ko kolēģis Renks sauca par Görens par uh, apiešanas ceļiem, tā, citiem vārdiem sakot, lēmumi, kurus pieņem mūsu lielie vadītāji, bet kas nav pakļauti parlamentārai kontrolī ne nacionālā, ne Eiropas līmenī. Mēs esam ļoti daudz finanšu krī, banku krīzes laikā pārmetuši Eh, to, cik eh, dažādas eh, apropriācijas un saistības ārpus bilances, un mums šobrīd ir ši, šāda pat situācija ar saistībām, kas ir ārpus bilances, ārpus budžeta, un šie melnie caurumi parlamentos ar tiem ir jātiek galā, un tas ir vēl viens temats gadskārtējai budžeta konferencei kurā mēs varētu tikties. Un visbeidzot, vairāk no jums jau pieminēju šo sankciju problēmai, kas ir visumā ļoti sarežģīta problēma un kurai nav pagaidām rasts apmierinošs risinājums, jo viss saprot, ka ja ir kāds e, veids sankciju e, piemērošanai vai, vai, lai valsti pārliecinātu, tad mēs nonākam, varam nonākt pie tādas situācijas, ar kuru šodien saskars trīs ceturdaļas mūsu valsti. Un Eh, Sankcija draud varētu būt viena no šīm formām, bet tajā pašā laikā līgumos paredzētās sankcijas, kas ir paredzētas, lai tāda valsts, kura respektē Māstriktas kritērijas vai stabilitātes praktu, eh, fak, eh, paktu finanšu, finansiālam sodam, uh, Eh, kā jau tikko sacīja orators, nu pat runātājs eh, ir mazliet absurda, jo vajadzētu likt valstī, kas jau tā ir izputināta. Tādējādi ir jāmeklē citi mehānismi. Un mēs nevaram skatīt šo problēmu tikai no sankciju puses un tikai no pātaga puses. Ir arī burkānas un ir par to jādomā. Es saprotu, ka ir ļoti daudz e, parlamentārieši, kuri gribētu kaut ko sacīt pirms valdības pieņem savus lēmumus par šo ļoti svarīgo ekonomikas pārvaldības jautājumu, kas ir jāreformē pēc krīzes, kā, kura mūs ir skārusi. Un, uh, E, kā jau vairāki e, no jums to norādīja, konkrēti mūsu Itālijas draugi, kur ir mainījuši budžetu procedūru, ir jārunāt, ka šāda veida sanāksmēs vislielākās grūtības nav ne politiskas be, vai institucionāls, bet ir tīri praktiska rakstura. Jau šodien visi nevarēja ierasties, tāpēc, kā visos pasaules parlamentos, e, darbs notiek otrdienā, trešdienā, ceturtdienā, un pēc tam eh, uz nedēļas nogali eh, deputāti atgriež savos vēlēšanu apgabalos tādajādi. Otrdiena nebūtu nebija ideāla diena, lai varētu sasaukt kopā visu finanšu komisiju, budžeta komisiju pārstāvjus. Lūk, šis ir punkts, kas būtu jāskata arī sīkāk. Eh, un es kopīgi ar Eiropas parlamenta lēmējiem un ar Beļģijas prezidentūru vēlētos skatīt, vai mēs nevaram izveidot nelielu darba grupu, kur padziļinātu šo domu gan attiecībā uz praktisko organizāciju un uz darba kārtību tam, ko mēs varētu eh, dēvēt par pirmo budžeta eh, konferenci vai gadskārtējo eh, budžeta konferenci, ja tāda sāks sanākt kopā. Un es vēlos arī norādīt to, kā, tiko, kā mēs tikko runājām. Eiropas, Eiropadomas priekšsēdētājs Van Rompējs. Viņa pienākumos ir jāveido jaunas procedūras un jauni mehānismi mūsu politiku, eh, ekonomisko politiku koordinēšanā un ir izveidojis darba grupu, kurai ir eh, jānāk klajā ar secinājumiem pēc vasaras perioda. Parlaments ir piesaistīts šiem darbiem asociētā statusā, eh, vēl pagaidām nav precizēta formula, bet katrā ziņā parlaments ir asociēts Es nezinu, kādā situācijā ir nacionālajie parlamenti, bet es eh, labprāt eh, kļūtu par runas vīru šodien sacītajiem, lai mēs varētu darīt zināmu mūsu gribu pilnībā iesaistīt parlamentu šajā jaunajā pārvaldībā un lai varētu izpausties pilnībā parlamentu loma, kā daudz no mums to vēlas. Un tagad es vēlos jums pateikties, es ar to sēdi slēgšu, un es jūs aicinu, ja jums nav pienākuma atgriezties ļoti drīz kādā lidostā vai, vai dzelzceļa stacijā, tad doties uz draudzības glāzi, kas at, eh, telpu, kas atrodas blakus no izejas pakreisi, lai mēs varētu draudzīgi turpināt šo sarunu. Sēdi beidam!